Ko Kolēģi, lūdzu, ieņemiet savas vietas. Sāksim darbu. Good morning, colleagues. Labrīt, kolēģi. Mrs. Hennis, I love your backpack. Hennis skundze, man patīk jūs mugursoma. Labrīt. Um, I apologize for the late start. Es atvainojos, ka sākam sēdi tik vēlu. Šorīt mēs pirmkārtām spriedīsim par Lisabonas līguma ietekmi uh, brīvības, uh, drošības un tiesību telpā. Mēs runāsim par uh, līguma stāšanās spēkā sekām. Pēc tam spridīsim par SWIFT un uh, PNA, PNR datiem. Par pasažieru datu reģistriem. Nu, mums jāsāk darbs nekavējoties, jo esam jau iekavējuši. Kā jau jūs visi zināt, uh, kopš akadēmijas mēs darbojamies jaunā režīmā, un šorīt mēs spriedīsim, kādas tam būs sekas. It īpaši ja runa par Eiropas parlamentā jauno lomu starptautisku līgumu pieņemšanā. Divus no tiem es jau pieminēju. Tāpat arī runāsim par um, Eiropas pamatiesību hartas ietekmi. Mums visiem tas tika minēts, ka tas ir uh, tiski saistošs akts, bet vēl ar vienu nav skaidrs, kādā veidā tieši tas ir saistošs. Un tāpat arī ir runa par uh, atteikšanos no šī uh, akta. Uh, Došu vārdu arī pasaskungam no juridiskā dienesta. Viņš eh, jau ir nosūtījis visiem dokumentu ar dažiem galvenajiem punktiem, sagatavojoties šai sēdei. Pasaskungs, dodu jums vārdu īsam ievadvārdam. Lielas paldies, priekšādētājs kundze! Kā jau jūs minējāt, es esmu sagatavojis uh, vispārīgu aprakstu, kas varbūt padarīs mūsu šīs dienas debatas vieglākas. Šī prezentācija sastāv no trīs daļām. Pirmkārt, eh, būs runa par to, eh, kāda ir mūsu pagātne, kur mēs pašlaik atrodamies. Runāsim par Nicas līgumu un par Lisabonas līgumu. Otrā daļa ir sīkāka informācija par pašreizējo situāciju par pašlaik parakstītajiem līgumiem padomē, bet kas vēl nav pabeigti. Ja būs pietiekami daudz laika, es domāju, būtu arī pietiekami interesanti apskatīt to, kā šī komiteja varētu darboties nākotnē attiecībā uz starptautiskiem līgumiem. Priekšsēdētāji man šķiet, ka nav vajadzīgs pievērst pārāk daudz uzmanības 24. pantam Nīcas līgumā. Taču pavisam īsi, kāda tad bija situācija? Mums bija starpvaldību ietvers brīv, brīvība drošības un tieslietu telpā, kas attiecās uz kopēju ārlietu un drošības politiku. Tur bija runa par tieslietām un un, un uh, starptautiskām lietām. Pašlaik uh, šos pienākumus uzņemas uh, padomes prezidentūra. Komisija ir ļoti ierobežota loma, tā var palīdzēt tikai padomas prezidentūrai. Tas nozīmē, ka juridiskā ziņā tai nav īstenībā nekādu pienākumu. Arī parlamentam nav šādu pienākumu, nav arī nekādas uh, kontrolas no tiesu puses. Eh, pēdējais elements ir eh, dalībvalstu iespēja izveidot eh, tādu kā nacionālo rezervi. Šāds pants ir paredzēts vairākos līgumos, kas vēl nav pabeigti, piemēram, līgumā par pasažieru datu reģistriem. Tas ir paredzēts 24. panta 5. punktā. Tas nozīmē arī to, ka uh, dalībvalstīs īsinojušo līgumu var pieņemt eh, punktu par eh, pārejas periodu, un tas vienmēr radīs problēmas, kā jūs zināt. Eh, pēc Lisabonas līkuma savienībai ir izteikta juridiskā personība. Tas ir saskaņā 47. pāntu. To īsteno padome, bet parlaments un padome sadarbojas parastajā likumdošanas kārtībā, un tā ir koplēma procedūra. Interesanti Lisbonas līgumā ir tas, ka te ir viens nosacījums par starptautiskiem līgumiem, par sarunu vešanu par starptautiskiem līgumiem. Tad procedūra, lai šādus līgumus apspriestu un nospriestu un, un parakstītu. Tas pats attiecas arī uz uh, kopējās ārlietu un drošības politikas līgumiem. Te ir runa par to, ko dara padome, kā tiek uzsāktas sarunas, kā sarunas tiek vestas, kā līgums tiek parakstīts, kā tas tiek piemērots. Te ir teikts, kurš ved sarunas, kas ir sarunvedēja komanda, kurš pieņem lēmumus. Uh, vispārīgi runājot, šis sarunvedējs ir komisija, izņemot kopējās ārlietu un drošības politikas līgumus, kur tas būs augstais pārstāvis. Jūsu komitejai ir piekrišanas eh, pienākums katru reizi, kad šāds starptautisks līgums tiek parakstīts no padomas puses. Saskaņā ar 218. Eh, panta 6AV punktu ir teikts, ka uh, parlamentam ir jādod sava piekrišana, ja tiek parakstīts starptautisks līgums. Tagad pievērsīšos eh, jautājumu, kas jūs interesē vairāk. Tātad praktiskā ziņā, ko tas eh, nozīmē attiecībā uz līgumiem, kas ir parakstīti, bet vēl nav īstenoti. Ja šie līgumi būtu ratificēti, tad mums eh, īsnībā nekas tam līdzīgs pat nebūtu jāapspriež. Bet tā kā šie līgumi ir tikai parakstīti, tas nozīmē, ka mums ir jāņem vērā viss, kas ir minēts Lisabonas līkumā. Tātad mums ir jāņa, jāīsteno 218. Eh, pantā noteiktā procedūra. Protams, ka ļoti svarīgi eh, noteikt šo atšķirību starp parakstīšanu un ratificēšanu. Mēs visi zinām, ka parakstīšana nav juridiski saistoša. Saskaņā ar Vīnas konvenciju Te ir runa tikai par vienošanos par tekstu starp līgumslēdzēju pusēm. Līgumslēdzēju puses apņemās uh, nestrīdēties par uh, šī līguma priekšmetu un mērķi. Ja vien līgumā nav konkrēti minēts, ka parakstīšana nozīmē to, ka puses ir apņēmušās šo līgumu saistoši pildīt, tad uh, kopumā uh, šāda parakstīšana nenozīmē, ka līgumslēdzēja puses ir vienojušās šo līgumu īstenot. Mums ir, ir jāparedz tātad eh, eh, līgumu īstenot, ja pabeigt, ja ratificēt, kā tas tiek eh, teikts līgumā. Visi šie līgumi ir parakstīti, manuprāt, šādi līgumi ir septiņi. Tas nozīmē, ka padomē tagad būs jālūdz parlamenta piekrišana neviens nestrīdas par to, ka piekrišana ir uh, normālā un uh, vajadzīgā procedūra. Tātad mēs tagad sagaidām no padomas vēstuli, kur tā lūgs Eiropas parlamenta piekrišanu. Uh, tas ir tiesisks pienākums, tas nav kaut kas tāds, kas padomē būtu vienkārši tikai jādara, balstoties uz tās vēlmēm tad, tad eh, padomēji ir obligāti jālūdz parlamenta piekrišana. Ņemot vērā sadarbību, parlaments no padomas sagaida šādu vēstuli. Tad, tad mums ir divas iespējas. Tiklīdz eh, mēs saņemsim vēstuli eh, no padomes par parlamenta piekrišanu, tad vai nu parlaments dod savu piekrišanu, tad, tad piekrīt līgumam tā parakstītajā versijā un tādā gadījumā padomi šo līgumu ratificē un līgums stājas spēkā. Tas būs saistoši savienībai. Vai otra iespēja - parlaments nevēlas dot savu piekrišanu. Parlaments nepiekrīt eh, līgumam parakstītajā formā. Šādā gadījumā jautājums ir par to, vai šī komiteja vai parlaments var lūgt komisijai uh, atkārtot vest sarunas par šo līgumu? Mani atbilde būtu nē, jo līgums jau ir parakstīts. Tas nozīmē, ka nav nekādu iespēju lūgt komisijai uh, atkal atsākt sarunas. Tad, tad mūsu uh, nostāja ir vai nu mēs dodam savu piekrišanu vai nedodam savu piekrišanu. Ja šī piekrišana netiek dota, tad līgumu nevar ratificēt, uh, līgumam nebūs uh, juridiska spēka un uh, ja Savienība vēlas slēgt šādu līgumu, tad būs jāved sarunas par pilnīgi citu jaunu līgumu. Mēs vēlamies skaidri nošķirt to, ka uh, padomes uh, prezidentūra tagad ir, vairs nedarbojas saskaņā 24. pāntu. Tagad tā ir komisija, kas darbojas līdz ar to. Komisija dod priešlikumu padomēji par uh, lēmumu sagatavošanu, par jaunu līgumu izveidi par līgumu pārējas eh, periodu īstenošanu, par šiem septiņiem līgumiem. Ja parlaments nedod savu piekrišanu, tad eh, šī pārējas perioda piemērošana beidzas. Tas ir skaidri norādīts Vīnas konvencijas 25. pantā. Ja viena līgumslēdzēja puse nevēlas eh, ratificēt, pabeigt līgumu, tad pārējais perioda piemērošana beidzas. Visa šīs procedūras, kas tika īstenotas attiecībā uz šādiem nenoslēgtiem līgumiem, vairs eh, nepastāv, tas atkrīt, jo eh, arī tiesiskais pamats ir mainījies. Tagad es pastāstīšu sīkāk par Lielbritānijas, Īrijas un Dānijas situāciju, taču, protams, ka ir jāpiemēro 21. un 22. pants. Noslēgumā priekšēdētājs kundze, es eh, nedaudz laika veltīšu tām, kā mēs varam uh, saskatīt eh, Eiropas parlamenta lomu nākotnē, tagad, kad mums ir piekrišanas loma. Jūsu komitejā tās ir ļoti lielas izmaiņas. Tāpat uh, tas attiecas arī uz uh, Starptautiskās tirdzniecības komiteju. Zivsaimniecību komitejai būs tikai konsultācija loma bet eh, šeit jums ir paredzēta piekrišana, un tas parlamentam ļoti daudz ko nozīmē. Mums būs jādomā par darba organizāciju, lai dotu savu piekrišanu pēc iespējas ātrāk attiecīgajos apstākļos. Pirmkārt, 218. panta otrajā punktā ir paredzēta procedūra sarunvešanai par līgumiem. Komisija nosaka sarunu mandātu, te nekas nav mainījies. Eh, pamatojoties uz vadlīnijām par sarunu vešanu, ko ir sagatavojusi komisija, parlaments eh, šajā procesā neiesaistās. Tas attiecas eh, arī uz pašreizēju situāciju. Padome ir vienīgā institūcija, kura var noteikt mandātu komisijas sarunu vešanai. Tas ir noteikts līgumā, bet šķiet, ka praksē uh, komisija neviens netraucēs nodot šīs eh, vadlīnijas par sarunu vešanu ne tikai komisijai, bet arī parlamentam. Es domāju, ka tas būtu tikai un vienīgi prātīgi, jo ņemot vērā to, ka parlamentam būs jādod savu piekrišana, būtu daudz labāk, ja komisija zinātu, kuri eh, punkti parlamentam šķiet svarīgākie, kurus punktus parlaments vēlētos iekļaut līgumā. Uh, Būtu labi, ja komisija to zinātu jau no paša sākuma, jau sākot sarunas. Tā vietā, lai uh, tikai sarunu beigās uh, uzzinātu, ka uh, parlamenta atbildīgā komiteja vēlas, lai kādā no starptautiskiem līgumiem tiktu iekļauts konkrēts punkts. Tātad, lai gan tas nav noteikts līgumā, es uzskatu, ka komisijai šīs vadlīnijas vajadzētu nodot arī parlamentam. E, ir pilnīgi iespējams, ka parlaments vai arī atbildīgās komitejas e, nosaka priekšnosacījumus savai priekrišanai. To jau ir darījusi Inta komiteja attiecībā uz Lainen ziņojumu, kas tika pieņemts šī gada maijā. Lainen ziņojums ir par Lisabonas līguma ietekmi parlamentā. Šie priekšnosacījumi nozīmētu to, ka e, komisijai rastos tāda situācija, ka viņiem būtu tādi kā divi mandāti. Viens mandāts, ko dod padome, un viens mandāts, ko dod parlaments. No tā varētu izvairīties, ja būtu līgums starp parlamentu un padomu. Es domāju, tad, ka tas būtu piemērotāk. Eh, parlamenta loma sarunu laikā. Līgumā ir paredzēts jauns punkts, 218. panta 10. punkts. Tur ir teikts, ka eh, komisija parlamentu uh, pilnībā informē par visiem procedūras posmiem. Tas nozīmē jau pašā sākumā. Un, protams, ka komisijai šis punkts ir jāīsteno. Tirzniecības jautājumos viņiem pašlaik ir tieši tāds pats pienākums - tad informēt parlamentu tādā pašā apjomā kā uh, padomi. Uh, 133. panta komitejas ietveros. Tas nebūtu nenozīmē, ka parlaments eh, traucēs komisijai darboties kā sarunu vedējiem. Es domāju, ka mērķis šeit ir paredzēt, lai parlaments varētu kontrolēt komisiju sarunu vešanas laikā. Tāpat parlaments varēs izvirdzīt savus nosacījumus, kas tam šķiet būtiski. Taču tam nebūtu nevajadzētu graut komisijas stāvokli sarunu vedēju lomā. Es domāju, ka parlamentam vienkārši vajadzētu stiprināt komisijas lomu, jo komisija ir pietiekami spēcīgs saruna vedējs. Ja komisija ir jāinformē parlaments, tad mēs saprotam, ka ir jāatrod uh, praktiskā kārtība, kā tas notiks. Parlaments taču saņems uh, konfidenciālu informāciju. Ir jānodrošina, lai tā nekļūtu publiska, jo tādējādi varētu tikt traucēta sarunu gaita. Es uzskatu, ka informācijas konfidencialitātes jautājums ir pietiekami būtisks. Šai komitejai noteikti vajadzētu noteikt kārtību ar komisiju, tā lai eh, visi iesaistītie tad parlaments un komisija savā starpā uzticētos, lai komisija varētu sniegt parlamentam informāciju, neriskējot ar to, ka šī informācija kļūtu publiski zināma. Ir arī citi punkti par jauno ietveru jūsu atbildības sfērā. Jums, protams, var rasties šaubas par saskaņotību. Ja šādas šaubas rodas, tad jūs varat lūgt tiesai sniegt atzinumu par līguma atbilstību spēkā esošajiem līgumiem. Ja rodas šāda nepieciešamība, tad tiek piemērota procedūra steidzamības kārtībā. Pēdējais punkts, ko es gribēju paust. Tā ir iespēja dažām aģentūrām, piemēram, Eiropolam un Frontexam, noslēgt starptautiskus līgumus. Es negribētu teikt, ka eh, šis, eh, šī, šis, šī iespēja nav pamatota. Es pilnībā saprotu, ka tāda ir vajadzīga zināmos apstākļos, bet es gribētu teikt, ka ņemot vērā pašreizējos tiesību aktus un lēmums, kas ir pieņemti par Eirojust, Eiropolu un Frontex, parlaments nevienmēr ir pilnībā informēts. Padomē ir jādod piekrišana, piemēram, Eiropolam, tāda, kad tiek slēgti starptautiski līgumi. Manuprāt, tas vairs neatbilst Lisabonas līgumam. Es negribētu teikt, ka mums šeit ir steidzami jārīkojas. Es vienkārši gribēju norādīt uz šo problēmu. Ir pilnīgi skaidrs, ka mums būs vajadzīgs, vajadzīgs jauns regulējums Eiropolam un Eirojust. Tas nozīmē, ka mēs varētu atgriezties pie šīs problēmas izskatīšanas. Tādējādi parlaments būtu tādā pašā situācijā kā padome. Pašlaik tas tā nav. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies par šiem ievadvārdiem. Nu, vēlreiz gribētu pateikties par ļoti tādu skaidro uh, uzstādījumu. Es ierosinu tālāk rīkoties sekojoši. Uh, kolēģi tiek aicināti uzdot jautājumus, izteikt komentārus tagad, tad es lūkšu komisiju un padomi īsumā atbildēt, un tad došu vārdu atkal jums jo tad jums būs iespējams padomāt par jautājumiem. Tātad Busutila kungs, eh, procedūras jautājums. Priekšsēdētājs kundze, vai mēs de sāksim apspriest Swift jautājumu tagad, jo tas, ko mums pastāstīja tagad, patiesībā ir cieši saistīts ar nākamo punktu darba kārtībā, bet no sākuma jūs teicāt, ka par šo jautājumu runāsim pulkstens desmitos. Jo Mēs noteikti gribētu uzdot jautājumus un izteikt komentārus saistībā ar konkrētu piemēru. Tas ir SWIFT līguma formātā. Priekšsēdētāji. Es ierosinu pirmo diskusiju raundu izvērst par vispārīgo Lisabonas līguma ietekmi un pēc tam runāt konkrēti pēc desmitiem. Tātad vispirms jautājumi, kas attiecās uz Basus kunga stāstījumu, jautājumi padomē komisijai un pēc tam detalizētāk, tad, kad Čantan kungs būs šeit pūkstnes desmitos. Žanīna Plačārds kundz lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundz. Attiecībā uz to, ko jūs, nu, pat teicāt par aģentūrām, kas slēdz starptautiskus līgumus. Es piekrītu, tas noteikti neatbilst Lisabonas līguma garam, un mēs noteikti gribētu no komisijas dzirdēt atbildi, vai mēs redzēsim, ka attiecīgās regulas tiek pārskatītas. Eh, kopumā eh, viss stāstītais eh, man ir pilnīgi skaidrs, bet, ja runājam par SWIFT un pasažieru datu reģistru, tad par to mēs varētu runāt vēlāk. Bet tātad, ja parlaments nepiekrīt šādai kārtībai, kas tā tiek atrunāta likumdošanā, tad attiecīgi to nevar realizēt. Jā, paldies, tālāk Brauns kungs. Es domāju, ka būtu ļoti labi, ja šo stāstījumu, ko mēs dzirdējām pašā sākumā, mēs varētu saņemt arī rakstiski. Jā, tad tas būs mūsu pastkastī, elektroniskā pastkastītēs. Labi. Tātad, ja līgums tiek noslēgts, tad Ja, un parlaments tam piekrīt, tad šo līgumu slēdz padome. Ja parlaments nepiekrīt, tad jautājums, vai parlaments var prasīt, lai padome atkārtoti ved sarunas par to, šķiet, ka nē. Bet tad līgums taču ir parakstīts, un kas notiek tad? Varbūt tas ir naivs jautājums, bet vai tas, tad, tas vienkārši paliek kā karājamies gaisā? Pasaukungs teica, ka tad ir iespējams sākt pilnīgi jauna, jaunu sarunu raundu. Tas nozīmē, ka tad sekos jauns līgums, tā es saprotu. Un vecais līgums vienkārši tiek saplēsts. Jā, saka priekšsēdētāji, bet, protams, jaunajā sarunu naudā mēs ņemam vērā to, kas tika teikts iepriekš. Tagad Sārai Latfords kundzei vārds. Runātāja nav mikrofons. Um, the... Paldies! Es sapratu, ka Veseltkungs teica tā, ka būtu labi, ja padome ar parlamentu sadarbotos Jo es saprotu, ka atbilstoši līgumam mēs sakam jā vai nē, mēs nesakam, kādas izmaiņas ir jāizdara. Tomēr man šķiet, ka praktiskais ieguvums ir tāds, ka vienkārši ir eh, skaidra mūsu nostāja un principā instrukcija kopums ir viens. Varbūt. Um, mēs varētu padomāt par kaut ko līdzīgu kā samierināšanās procedūra, kad mēs, eh, teiksim, izvēršām plašākas diskusijas par to, kādas izmaiņas mēs vēlētos konkrētajā līgumā. Un ja, līgu, ja Lisabons līgumā nav atrunāta kārtība, kā tas darāms, tad mēs varētu šo kārtību ieviest. Paldies, priekšsēdētāji. Es nu pat saņēmu reglamenta jauno eksemplāru, kur eh, nedaudz par to arī runāts. Bet tagad būs tilkungs. Jautājumi par nolīgumiem, kas tika noslēgti šajā pārejas posmā starp Nīcas līgumu un Lisabons līgumu stāšanos spēkā. Bet, piemēram, ja līgums ir parakstīts, bet vēl nav noslēgts tad es saprotu, ka parlamentam tagad ir pilnvaras pateikt jā vai nē, bet parlaments nevar ietekmēt sarunas. Lūdzu, pasakiet, vai man ir taisnība vai nē. Un vispēdzot Alvārā kungs. Priekšsēdētāji, ar kādu vairākumu parlamentam ir jānobalso vienkāršo vairākumu, kvalificēto vairākumu? Paldies! Vai vēl kāds vēlas izteikties? Labi, tad es uzdošu savus jautājumus, kas attiecās gan uz pasos kungu, gan arī uz komisiju un padomi. Pasas kungs, jūsu ierosinājums par to, ka padome neformāli konsultējas ar parlamentu par sarunu mandātu nosacījumiem. Es domāju, tas ir ļoti prātīgs ierosinājums, jo tas varētu nodrošināt labāku rezultātu bez, um, bez uh, liekas uh, situācijas sarežģīšanas. Man šķiet, ka reglamentā ir 90. punkts, kur ir atrunāta kārtība, kādā attiecīgās komitejas šādā situācijā rīkojas. Otrakārt, un tas ir jautājums padomēji, ja notiek vēl sarunas par līgumu, uh, tad, tad patreiz tāds līgums ir akta par uh, viltojumiem, par dokumentu naudas viltojumiem. Eh, sarunas par šo līgumu notiek aiz slēgtām durvīm. Mēs par to neko nezinām. Un tur ir daudzas pretrunīgas lietas, tas attiecās uz kompetenci piešķiršanu, robežsardzēji, konfiscēt klēpjdatorus eh, eh, bez jebkādām procesuālām darbībām. Es gribētu vajadzētu, kad parlaments un komisija sāks informēt parlamentu par to, kas notiek, jo mums kaut kādā brīdī būs jādod savu piekrišana vai noraidījums. Es runāju par 218. pantu, 10. punktu. Tur ir teikts, ka parlaments ir nekavējoties un pienācīgi jāinformē. Tālāk par Eiropolu un Eirojust ka tie slēdz starptautisks līgums. Pagājušajā nedēļā parlaments noraidīja četrus priekšlikumus attiecībā uz Eiropolu nolikumu. Un viens no tiem bija tieši par Eiropolu pilnvarām noslēgt starptautiskus nolīgumus par personas datiem un konfidenciāliem dokumentiem. Tas ir ļoti interesanti. Un šies manas remarkas attiecās gan juridisko dienestu, gan padomu komisiju. Bjankī kungs no komisijas lūdz vārds jums. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es vispirms gribētu pateikties pasos kungam par šo interesanto prezentāciju, kas skar vairākus interesantus jautājumus. Jaunā piekrišanas procedūra paredz situāciju, kad parlaments var pateikt nē, tad, kad sarunas par līgumu jau ir pabeigtas. Bet tas varbūt nav pats efektīvākais veids, kā darboties. Un es piekrītu tam, ko daudz no jums teica, ka mums būtu jāuzzina parlamenta viedoklis jau saulēcīgi pirms sarunu pabeigšanas un tad mēs varētu padomāt par to, kā komisija un padomu parlaments kopā to varētu izdarīt. Jūs zinat, ka mums ir arī starp institūciju līgums par to, kā komisija sniedz informāciju parlamentām sarunu laikā. Tā kā tas varētu kalpot par labu izejas punktu. Kā jau jūs teicāt, priekšsēdētājs kundze, ir arī uh, kārtība, kas paredzēta līdzīgām situācijām citās jomās, kur parlaments jau ir iesaistīts šajā piekrišanas procedūrā. Pagaidām tas būtu viss, ko var pateikt šai sakarā, bet tie ir jautājumi, kas noteikti risinām starp institūciju līmenī. Lai izvairītos no situācijām, kad sarunas ir pabeigtas un tad parlamenta rīcībā ir tikai uh, giljotīna, pateikt nē, lai galvas ripo. Paldies! Paldies Biankī kungam! Tagad došu iespēju izteikties padomas pārstāvim. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es saprotu, ka mēs runāsim par pasažieru uh, datu reģistru un SWIFT vēlāk, un tie ir jautājumi, par kuriem es esmu kompetents un kādēļ esmu šeit. Bet kas attiecās uz eh, sarunām eh, par eh, šo akta nolīgumu vai līgumu par viltotu dokumentu un naudas izņemšanu un apriti. Es piekrītu tam, ko komisija nu pat teica par šo procedūru, un tieši tā mēs arī to redzam atrunātu 218. pāntā. Vai vēl kāds vēlas izteikties? Lūdzu, Bronskungs. Jautājums. Jūs teicāt, ka lī, nolīgumi un to sarunas ir konfidenciālas līdz noslēguma fāzei, un vai tad tas nebūtu apgrūtinoši parlamentam izteikties, ja mēs tikai zinām tēmu, par ko iet runa, piemēram, viltošana, ja mēs nezinām līguma tekstu, vai arī es esmu kaut ko pārpratis? Priekšsēdētāji, es varētu varbūt paplašināt jūsu jautājumu un uzdot to juridiskajām departamentām. Protams, mūs ir jāinformē par to, bet tas eh, rada tālāko jautājumu, cik lielam īpatsvaram no šīm sarunām un nolīguma teksta jābūt konfidenciāliem. Busutilkungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze, par šo konfidencialitāti. Tā komiteja, kas strādā ar konfidenciāliem materiāliem sarunu procesā, es gribētu juridiskajam dienestam vaicāt, vai jūs uzskatāt, ka mūsu esošā kārtība, kādā mēs nodrošinām eh, sarunu procesa un dokumentācijas konfidencialitāti, ir pietiekama, ņemot vērā, arvien pieaugošo parlamentu lomu. Un vai juridiskais dienests var apliecināt, ka mūsu iekšējās procedūras konfidenciālo dokumentu apritei uh, būtu jāpārskata. Henes kundze par Eiropas komisiju. Es lūdzu komisijas atzinumu par aģentūrām, kas slēdz starptautiskus nolīkumus un kāda tajā visā būtu parlamenta loma, un es nesņēmu atbildi. Paldies! Veržā kundze un pēc tam Albrehta kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu runāt par konfidencialitāti. Lisabonas līgums piešķir parlamentam lielākas pilnvaras. Tas nozīmē, ka Eiropas parlaments atsevišķās jomās ir vienlīdzīgs ar padomi un komisiju, un man šķiet, ka konfidencialitāte nedrīkst tikt lietota pret parlamentu šādās situācijās. Mums, piemēram, teica, ka mēs nevaram par SWIFT uzzināt neko vairāk, tādēļ, ka tiek ievērot konfidencialitāti, bet, piemēram, Francijas uh, valdība ir informējusi savu parlamentu. SWIFT līguma teksts ir pieejams internetā, tā kā man šķiet, ka tomēr ir kaut kāds minimālais respekts, kas jāievēro pret parlamentu tīpaši tagad, kad Lisabons līgums ir stājies spēkā priekšsēdētāji, jā, es uzskatu, jums ir taisnība, jo uh, Francijas parlamentam tiešām paveicās, jo Nīderlandes parlaments pat nemaz nezināja, ka sarunas vispār notiek, un viņi pat nezināja, kas ir SWIFT. Otrakārt, uh, dokumentu konfidencialitāte ir viena lieta, to pieejamība ir cits kaut kas. Mēs gribam, lai dokumenti būtu pieejami ne tikai parlamentam, bet arī pilsoņiem. Albrecht kungs. Komitejā ir pārst, kaut arī Napolitānī kundze no ASV, un viņa ir šeit. Un jautājumā par SWIFT lietas konfidencialitāti. Viņa bija pārsteigta par faktu, ka padome norādīja ASV pusē, ka eh, šis teksts ir konfidenciāls. Tajā pat laikā Eiropas parlamentām šie dokumenti ir pieejami. Nu, man šķiet, ka. Visi vienkārši grib um, norādīt uz pirkstu viens uz otru, tajā pat laikā nepielaist citas institūcijas klāt šiem dokumentiem. Gal galā tā ir likumdošanas procedūra, un tai ir jābūt publiskai. Tāpat arī ja mēs atsaucamies uz Vācijas konstitucionālās tiesas nolēmumu, tad viņi norādīja, ka Parlamentam ir jākontrolē tas, ko dara padome, vai tie būtu dalībvalstu parlamenti vai Eiropas parlaments, un es citēju no Nīderlandes, kā arī no citu valstu parlamentu pārstāvjiem, ka viņi pat vispār nezin, kas notiek padomē, tāpat kā ar šo nolīgumu par viltojumiem. Paldies! Jūs tātad runājat par darījumu starp ES un ASV, tas ir savstarpējais lūgums attiecībā uz dokumentu konfidencialitāti, bet tad, kad jūs prasa dokumentu Eiropas Savienības institūcijām, viņi saka, tie ir konfidenciāli pēc ASV lūguma un otrādi. Tas bija par pasažieru datu reģistru. Tomēr man ir jāsaka, ka ASV ir daudz pretīm nākošāk attiecībā uz dokumentu pieejamību un caurskatāmību, jo ļoti bieži mēs saņemam informāciju no ASV, ko mēs nevaram dabūt no komisijas un padomas. Bet es gribētu prasīt komisijai un arī padomē. Vai jūs varētu kaut ko pateikt par Eiropolu un citām aģentūrām atbildot uz uh, eh, Heneskons, uh, eh, uz per... kuras kundzes jautājumu? Tas, ko es dzirdēju šeit, eh, bija ļoti interesanti ierosinājumi. Es piekrītu arī tam, ko Pasas kungs teica. Noteikti mums ir jāpārskata aģentūra mandāti, un tas ir viss, ko es pagaidām varu pateikt. Mm, no, not very much yet. Nē, jāsaka, ka patiesībā komisija ir tā, kas nāks klajā ar priekšlikumu, un tad padome raudzīsies, kāda būs tās pozīcija. Jāsaka, par padomē par to vēl nav notikušas diskusijas, tādēļ šodien man būtu pāragri teikt, kāda ir padomes pozīcija šajā jautājumā un kāda tā varētu būt nākotnē. Labi, liels paldies! Un ja vien nav citu jautājumu, tad es došu vārdu pasaskungam. Tagad izteikties, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Pamatā jāsaka, ka jūs man uzdevāt četru veidu jautājumus. Viena ir saistīti ar piemērošanu, otra ir uh, parlamenta loma pēc parakstīšanas, trešais jautājums ir par nolīgumu uh, pad, padomē pirmajā sarunu mandāta fāzē, un pēdējais jautājums pēc būtības uh, ir šis konfidencialitātes jautājums. Ja mēs runājam par pagaidu piemērošanu, ko uzdeva, šo jautājumu uzdeva Heneses kundze, tātad ja šobrīd tas tiek apturēts, un mēs zinām, ka vairumam nolīgumu ir šī pagaidu piemērošanas nianse, nu, ne visiem gad, jo ir septiņi nolīgumi, kas ir parakstīti, bet nav noslēgti. Piemēram, PDR nolīgumam ar Austrāliju ir pagaidu piemērošana. Frot, protokols um, starp Savienību un Šveices konfederāciju, kas ir parakstīts par Schengenes akī īstenošanu, tam ir pagaidu piemērošana. Arī SWIFT ir pagaidu piemērošana. Un, protams, PDR ar nolīgums ar ASV, bet ne visiem nolīgumiem. Tātad, piemēram, nolīgums starp Eiropas Savienību un Japānu par savstarpējo atbalstu kriminālu jautājumos. Tam nav pagaidu piemērošanas, bet jautājums ir pilnīgi skaidrs. Nolīgumi tiek īstenoti dalību valstīs, un pagaidu piemērošana tiek izbeigta tikai tad, ja parlamentam tiek lūgta piekrišana, un parlaments nesniedz šo piekrišanu, parlaments atsakās to sniegt. Tātad, citiem vārdiem sakot, parlaments nepiekrīt nolīgumam, kas parakstīts. Un šajā konkrētajā gadījumā, protams, ka pagaidu piemērošana ir jāpārtrauc, bet tas ir arī vienīgais gadījums, kad tā jādara. jautājums, ko uzdeva Buzutila kungs. Kāda ir parlamenta loma pēc tam, kad nolīguma ir parakstīta? Ko mēs varam darīt? Manuprāt, es uz to atbildēju, jo uh, sarunas nevar tikt vestas vēlreiz, jo nolīgums jau ir parakstīts, tas ir parakstīts ar trešajām valstīm un ir panākt vienošanās par tekstu. Un es baidos, ka vienīgā lieta, ko var darīt, kā jau jūs minējāt, ir tā tad jā vai nē, piekrišana vai nepiekrišana, un tas ir politisks lēmums, kas ir jāpieņem parlamentam. Kā jau teica uh, komisijas pārstāvis, tas ir tāds tas giljotīnas variants, un, protams, tas ir politisks jautājums. Um, tā ir reize, kad parlaments var izmantot savas tiesības, kā vien tas vēlas, bet mēs ceram, ka tas netiks izmantots um, katru reizi, bet tam vajadzētu būt tādam izņēmuma gadījumam, jo pārsvarā mēs ceram, ka parlaments varētu piekrist nolīgumiem, kas ir parakstīti un neiebilst pret, pret tiem. Un tieši tādēļ es arī domāju par to, ka mums nepieciešams, nepieciešama labāka sadarbība vai sakritība um, ar padomi jau pašā sākumā, un tas saskan arī ar Lutfordas kundzes jautājumu, tātad kād, kāda varbūt šī sadarbība ar padomu. Nu, juridiski runājot, jo es esmu uh, jurists, tad divi, 218. pants ir pilnīgi skaidrs, un tur otrajā punktā ir teikts, ka padome apstiprinās sarunu uzsākš, uzsākšanu, balstoties uz sarunu um, vadlīnijām, vedīs šīs sarunas un noslēgs sarunas. Uh, šajā normā nav teikts, ka tas viss tiks darīts balstu, pēc konsultācijām ar parlamentu vai pēc parlamenta atļaujas. Tātad juridiski runājot, tas ir padomes pienākums, tikai padomes pienākums, un to vajadzētu arī skaidri norādīt. Nav, vei, nav mums tādas iespējas izmainīt nolīguma tekstu. Bet viena lieta ir norma, un otra lieta ir īstenē. Un jo īpaši varam runāt par to, kā izvairīties no situācijas, kad procedūras beigās parlaments nebūs apmierināts ar sarunām, uh, un nebūs apmierināts pat tādā mērā, ka nevarēs pieņemt šo nolīgumu. Manuprāt, no tādas situācijas vajadzētu izvairīties jau no paša sākuma, un tieši tādēļ jau es arī teicu, ka nekas neattur komisiju nodot padomēji, kā tas ir teiks 218. panta otrajā punktā, tātad nodot padomēji sarunu vadlīnijas un paziņot par tām arī pa parlamentam, jo tā situācija būtu daudz loģiskāka, jo tādā veidā arī parlaments un padome netieši būs informēti par to, kāds ir mandāts. Te mēs nerunājam par sarunām, bet par sarunu ietvaru, kāds ir mandāts un ko tieši uh, komisija plāno darīt šajos sarunu vešanas procesa ietveros, jo, kā jūs zināt, tad piekrišana uh, savā ziņā ir līdzvērtīga koplēmuma procedūrai starptautiskos nolīgumos, un ja nu, līgumā nav paredzēts um, koplēmums pirmajā fāzē, ne, jebkurā gadījumā nekas neatur komisiju informēt parlamentu, un manuprāt būtu daudz labāk, ja komisija varētu skaidri norādīt, kāda ir pašreizējā situācija, pirms tiek uzsāktas sarunas. Uh, jo īpaši tā tad vajadzētu apzināties, kādas ir tās prasības vai kādas ir tās normas, kuras parlamentam ir ļoti svarīgas. Protams, kā jau jūs minējāt, priekšsēdētājs kundze, pašreizējā ietvarā komisija ir norma, tas ir 19. punkts, Un, jau, un arī tas jau iet ļoti tālu, jo tur ir teikts, ka komisija nodod parlamentam sarunu, direkt, uh, sarunu mandāta vadlīniju projektu, un tas pat nav iekļauts Lisabonas līgumā. Problēma ar šo normu ir tāda, ka šī norma nav vispārīgi īstenota uh, līdz pat šai dienai, vismaz tādā mērā, lai apmierinātu parlamentu. Es uh, konsultēju arī Startautiskās tirniecības un zivsaimniecības komiteju, kur tiek slēgt ļoti daudz startautiski nolīgumi. Un abas šīs komitejas ir sūdzējušās, ka nesaņem pietiekam daudz informācijas par līgumu noslēgšanu, lai arī tas ir um, noteikts, ka komisijai būtu šī informācija jāsniedz. Tādēļ šajā jautājumā patiešām situāciju varētu uzlabot. Un tagad nolīgumā ir iekļauta konkrēta norma, kur es jums pieminēju jau iepriekš, un tur ir norādīts, ka Eiropas parlaments uzreiz un pilnībā, pilnībā tiks informēts um, visās procedūras fāzēs, visos posmos. Un, manuprāt, tātad komisijai ir juridisks pienākums informēt parlamentu par nolīgumu um, slēgšanu un procesu visos procesa posmos. Un nobeigumā gribētu runāt par konfidencialitātes jautājumu. To, ka atstāju pēdējo uh, apzināti, jo jūsu komitejā priekšsēdētājs kundze uh, caurskatāmība ir ļoti svarīga. Un ik viens var piekrist, ka tas ir viens no šīs komitejas panākumiem, ko redz arī ārē, ārpasauli. Bet no, nu, Protams, ka jāsaka, ka caurskatāmība ir viena lieta, un es nesaku, ka caurskatāmība nav vē vērtība, bet ir nepieciešams rast arī veidu, kādā neapdraudēt sarunu, ko vei, tātad komisijas vesto sarunu panākumus. Noteikti ir jārod kāds veids, kā sadarboties ar komisiju, kas būtu balstīts uz savstarpējas uzticēšanās. Šis parlaments to jau zina, un es to redzēju arī vairākās rezolūcijās, um, ko esat pieņēmuši, ka jūs pieņemat uh, to, ka dažos gadījumos konfidencialitāte ir nepieciešama. Šajā komitejā tas tiek atzīts. Un tad mēs vienkārši gribētu rast kādu veidu, lai komisija un parlaments um, izveidotu savstarpējas uzticēšanās situāciju, lai komisija varētu sniegt informāciju par ļoti konfidenciālām lietām, par kurām notiek sarunas, un tajā pašā laikā nebaidīties, ka nākamais solis var iztrūkt un panākumi var izpalikt. Tas, ko mēs šodien dzirdējām no komisijas, komisija bija pilnīgi taisnība, un reglamenta 14. pielikumā kur tiek runāts par uh, pieeju un, kom, pieeju un uh, apiešanos ar konfidenciālo informāciju, jā, patiešām jāsaka, ka ir um, konkrēts lietas, kas ir jāpiemēro. Piemēram, šeit tiek runāts par dažādu veidu, dažādu līmeņu uh, ierobežotu pieeju, to man jums nevajadzētu lasīt, tas ir uh, trešais punkts, uh, kur tiek regulēti šie jautājumi. Un jāsaka, ka tas patiešām ir labs pamats diskusijām, bet, kā jau zināt, tad ar jauno komisiju būs jāved sarunas par jaunu ietvaru līgumu. Un vienmēr tā ir noticis, kad, um, darba, kad uzsāk darbu jauna komisija. Un tas ir viens no jautājumiem, kas atkal ir jāskata, bet tas neaizliedz jūsu komitejas priekšsēdētājiem noslēgt arī tādu neformālu nolīgumu ar komisijas pārstāvi, un šeit es jums došu piemēru par starptautiskās tirniecības un zivsaimniecības komitejām, jo viņi um, konsultējās ar um, attiecīgajiem um, cilvēkiem, ar Eštonas kundzi un Boškungu saistībā ar zivsaimniecību, un tas lielā mērā uzlaboja situāciju, jo komisija pieņēma um, šo lūgumu ierasties komitejā un tikšanās aiz slēgtām durvīm sniegt vai nu no komisāra puses vai ģenerāla direktora puses sniegt šo konfidā, konfidenciālo informāciju. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies, Pasos kungs! Paldies! par jūsu atbildi. Jā, runājot par konfidencialitāti, tad arī es varu piekrist, ka ir nepieciešama zināma līmeņa konfidencialitāte, lai nodrošinātu savstarpēju uzticēšanos starp institūcijām, bet mēs nevaram aizmirst arī par pilsoņiem un viņu uzticēšanos, kas ir tiešām mērā saistīta ar caurskatāmību. Nu, man ir vēl viens jautājums, ja drīkst, tas ir li lielā mērā saistīts arī ar mūsu nākošajām diskusijām. Kā jūs sakāt arī savā ziņojumā, tad padome laicīgi pieprasīs Eiropas parlamenta piekrišanu par starptautiskiem nolīgumiem. Ko nozīmē šis pienācīgais laiks? kāds ir laika termiņš, kas būtu tāds loģisks un piemērots. Ja mēs runājam, piemēram, par PDR, kas tagad tiek um, pagaidu, pi, kam tagad ir pagaidu piemērošana nu jau divi ar pus gadus, vai te mēs runājam par tādu nenoteiktu termiņu, vai ir kāds tomēr gala datums, gala termiņš. Uh, Protams, jāsaka, mēs tagad visi esam ļoti ieinteresēti uzklausīt, kad Eiropas parlaments var gaidīt padomes vēstuli, kas tad pieprasīs mūsu piekrišanu, bet, nu, vispirms par šo juridisko jautājumu pusi. Paldies, priekšsēdētāji! Jā, manuprāt, tas patiešām ir ļoti svarīgs jautājums. Un tagad padomē ir jārīkojas. Kad es saku laicīgi, pienācīgā laikā, tad šie vārdi ir speciāli izvēlēti, jo nav nekāds termiņš, kas būtu norādīts līgumā. Bet viena lieta ir pilnīgi skaidra. Pēc tam, kad Lisabonas līgums ir stājies spēkā, tad padomēji ir juridiskas saistības pieprasīt Eiropas parlamenta piekrišanu. Tas ir juridisks pienākums, un ja jums tāds ir, tad, protams, tas ir, um, tam, tas ir jāpilda un tas ir jāīsteno. Ir vēl kāds ļoti spēcīgs arguments, tā kā vairāk no šiem nolīgumiem jau tagad tiek pagaidu piemēroti, tad reizēm nevajadzētu parlamentam gaidīt veselu gadu, lai sagaidītu šo piekrišanu. Kad es saku laicīgi, ar to es domāju, cik ātri vien iespējams padomē vajadzētu pieprasīt Eiropas parlamenta piekrišanu. Protams, ka tas ir komisijas ziņā sagatavot lēmuma projektu saistībā ar līgumu slēgšanu 218. panta ietvaros. Un ir vēl kāds jautājums, kuru komisijai nevar jautāt, bet es jums to varētu paziņot tādēļ, ka vienmēr pastāv šī problēma, vai komisija to var darīt vai nevar darīt pašreizējos apstākļos. Tātad jūs jau zināt, ka komisija šobrīd uh, strādā kā tāds aprūpētājs. jautājumos par aktuālajām lietām, bet sarunas ir beigušās. Tādēļ komisijai šobrīd ir vienkārši jāsagatavo uh, Uh, lēmums saistībā ar līgumu slēgšanu, balstoties uz tām lietām, kas notikušas iepriekš, tātad īstenojot to, kas ir izdarīts pirms tam. Un es patiešām nedomāju, ka tā ir jauna politiska iniciatīva, ko komisija nevarētu darīt pašreizējos apstākļos. Paldies! Paldies! Jā, manuprāt, ļoti noderīga informācija mūsu nākošo diskusiju kontekstā. Un es patiešām ceru, ka varēsiet uzkavēties, varbūt, lai varētu atbildēt arī uz tiem jautājumiem, kas varētu pacelties nākamās diskusijas laikā. Un tagad vēlētos aicināt Fola kungu no komisijas un Elingera kungu no Zviedrijas prezidentūras. Gribētu aicināt viņus pievienoties un varbūt došu jums vārdu pavisam īsam ievadam jo darba kārtībā rakstīts, ka šis jautājums saistīts tikai ar SWIFT, bet tepat tās um, tie paši, tās pašas prasības attiecas arī uz PDR nolīgumiem, un ja jūs gribat izteikties arī par akta, tad lūdzu dariet to, jo, manuprāt, tie paši jautājumi attiecas arī uz akta. Un, ja varbūt savā runā varat atbildēt arī uz vairākiem jautājumiem saistībā ar iepriekšējiem jautājumiem, tātad, kad mēs varam gaidīt uh, pieprasījumu par, uh, tātad, par piekrišanu no Eiropas parlamenta. Un tagad došu vārdu Fola kungam, lūdzu. <clears throat> Thank you very much. Good morning and uh, happy Lisbon to you all. Labrīt, paldies. Un priecīgi jums visiem Lisabonas sēra. Šī jau ir otrā diena. Un jāsaka, mums nav vēl atbilžu, gatavu atbilžu uz visiem jautājumiem bet mums ir liels prieks, ka tie tagad ir jautājumi, uz kuriem mums atbildes ir jāmeklē, uh, un parlamentam, komisijai un padomēji ir jāsastrādājas, lai uh, iedzīvinātu praksē jauno līgumu. Protams, komisija ir gatava ļoti cieši sastrādāties ar parlamentu, lai varētu kopā būvēt um, brīvības, drošības un tiesiskuma telpu, kas ir mūsu visu mērķis, un tas lielā mērā ir saistīts gan ar starptautiska līmeņa, gan arī vietēja līmeņa aktivitātēm. Šī tāda ir otrā diena Lisabonas līguma ērā, un tas ir arī komisija ļoti jutīgs laiks, jo, kā jau mūsu kolēģis no parlamenta juridiskā dienas teica, tad komisija ir tādā aprūpēšanas um, statusā šobrīd, un jau pavisam drīz dzirdēsiet arī um, mūsu jaunos komisārus, kas ir uh, paredzēti tieslietām un iekšlietām, un šobrīd komisija ir jābūt uzmanīgiem, jo īpaši ierēģiem ir jābūt uzmanīgiem, lai nepārsteigtos uh, un ne, neminētu tagad, ko jaunie komisāri vēlētos darīt. Un mani divi komisāri noteikti um, viņiem būs plāni attiecībā uz nākotni. To nevar noliegt. Bet, protams, mēs neesam naivi, mēs apzināmies, ka viss notiek, ka ir jau programmas, kur, pie kurām darbs ir aizsācies. Un pirms dažām dienām padomē arī tika pieņemti pēdējā dienā uh, pēdējā Nicas līguma dienā tika pieņemti ļoti svarīgi lēmumi, kuriem ir tāda seks, par kurām arī jūs šodien runājat. Šodien komisija plāno pieņemt šo omnibus ziņojumu, un tajā detalizēti būs izskaidroti um, visi jautājumi, kas tā tad mainījās pirmdien vakarā un pasaulē, bet nu būtībā jums un padomēji tiks skaidrots, kāda ir komisijas priekšlikuma attiecībā uz nākotni. Nu, protams, ka šie jaunie priekšlikumi nesakos uzreiz, bet, nu, ko mēs plānojam darīt laika gaitā, kā mēs plānojam grozīt vai mainīt tos priekšlikumus, kuri, pie kuriem darbs vēl nebija pabeigts, kad Nicas līgums pazuda, tā teikt. Un mēs tātad sniegsim šo informāciju parlamentam uh, parastajā veidā. Vairums no priekšlikumiem, uh, kas netika atrisināti, cik ātri vien iespējams tiks nomainīti ar jauniem priekšlikumiem, man žēl, ka tāds ļoti um, nekonkrēts apraksts tas bija no manas puses, bet, nu, jāsaka, ka mēs patiešām nevaram būt konkrētāki, jo tas, kad jaunā komisija uzsāks darbu, ir patiešām jūsu rokās, un tādēļ mēs nezinām, kas tad īsti un kad uh, mainīsies mūsu statusā, un kad mēs beidzot varēsim sākt uh, nāk klajā ar jauniem politikas priekšlikumiem. Mēs patiešām ceram, ka tas notiks jau jaunā gada sākumā. Tomēr darba mums pietiek, jāsaka, um, visos komisijas dienestos un dienesta līmenī mēs patiešām gatavojamies rekom, izteikt rekomendācijas mūsu jaunajiem komisāriem, lai viņi savās attiecīgajās darba jomās ļoti ātri nāktu klajā ar priekšlikumiem, piemēram, par procesuālajām tiesībām un kriminālu lietām, kā arī cīņu uh, pret cilvēku tiežniecību un bērnu ek, um, eksploatāciju. Jāsaka, tas patiešām ir mūsu galvenās prioritātes un nav nekāda iemesla, lai tās tiktu uh, pazustu no prioritāšu saraksta. Nu, tas attiecas uz mūsu nākotnes plāniem. Un pirms um, dodu vārdu kādam citam, es gribētu komentēt to, ko uzklausījām pirms dažām minūtēm. Jā, patiešām mēs uh, izteiksim priekšlikumus padomei, lai padomu pieprasītu jūsu piekrišanu attiecībā uz startautiskiem nolīgumiem. Mēs to darīsim tik ātri, cik vien tas praktiski būs iespējams, un tas jau atkal būs atkarīgs no uh, jaunās komisijas darba sākšanas, bet nu, pēc tam ir arī formāls lietas, kā piemēram tekstu tulkošana un tā tālāk. Bet patiešām mums nav nekāda iemesla, lai aizkavētu šo procesu Mēs gribam, lai šie līgumi tiktu piemēroti un arī parlaments tam būtu demokrātiski sniedz savu piekrišanu. Tātad to mēs darīsim darba sākumā, drīz vien ķersimies pie šī jautājuma risināšanas, lai arī jūs varētu sniegt savu demokrātisko ieguldījumu šajā procesā nākamā gada sākumā. Nu, konkrēti datumu gan vēl nevar noteikt, jo tas patiešām nav iespējams, bet varat būt pārliecināti, ka komisijai nav pilnīgi nekādas vēlmes novilcināt uh, šīs lietas. Kas attiecas uz SWIFT līgumu, tad um, tā termiņš jebkurā gadījumā ir tikai 9 mēneši. Un tas nozīmē, ka visai drīz atgriezīsimies padomē, sākumā ar priekšlikumu par sarunu mandātu jaunam nolīgumam. Es ceru, ka tas būs tāds beztermiņa līgums. Un tad parlaments būs ies, iesaistīts Lisabonas līguma ietvaros, ierastajā veidā būs iesaistīts šajā procesā. Un, kā jau tika minēts, tā tad pilnībā tiks iesaistīts visos posmos un tā tālāk. Tas, tas nozīmē, ka mēs patiešām ceram, ka mēs um, kopīgi varēsim izlemt, ko tas īsti nozīmē, šīs normas, un kopā varēsim arī um, sasniegt mūsu kopējo mērķi. Paldies! Paldies! Došu vārdu dēt padomas pārstāv Hengere kungam, kurš mums eh, pastāstīs par mūsu turpmāko sadarbību. It ja īpaši gribētu dzirdēt, eh, kāda mēs eh, varētu saņemt no jums lūgumus piekrišanai. Kāds ir jūsu viedoklis šajā jautājumā? Tāpat arī es gribētu zināt, kad jūs sāksiet mūs informēt par pašreiz notiekošajām sarunām. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšsēdētāji! godājumie komitejas deputāti. Vispirms eh, vēlētos teikt, ka attiecībā uz SWIFT dosjē eh, šis dokuments ir ļoti interesants. Mēs ļoti augstu novērtējam eh, labo sadarbību ar Lībe komiteju Mēs esam bieži tikušies ar komitejas locekļiem, esam saņēmuši no jums daudzus interesantus un būtiskus jautājumus par sarunu vešanu. Saruna sākās jūlijā un tika noslēgta šo pirmdienu, 30. novembrī. Tad, kad eh, tika uzlikts paraksts. Man nav daudz, eh, kas sakāms. Nevēlētos atkārtot to, ko tikko minēja komisijas pārstāvis. Šī ir pirmā Lisabonas līguma diena, tāpēc uzskatu, ka ir pāragri sniegt detalizētas atbildes uz jūsu uzdoto jautājumu, kad jūs saņemsiet šo lūgumu. Taču varu jūs jau informēt, ka prezidentūrai nav nekādu nolūku kavēties ar pagaidu nolīguma nodošanu parlamentam, lai saņemtu tā piekrišanu. Taču tā, to, kā tas notiks praktiski, mēs vēl neesam noteikuši. Varu jums jau paziņot, ka nākam nedēļ notiks sarunas 136. panta komitejā par šī teksta nodošanas praktisko pusi. Said, es vēlētos Es nevēlētos pārāk precīzi izteikties par to, kā un kādā veidā šis līgums tiks nodots parlamentam, taču tas tiks darīts pēc iespējas drīzāk. Priekšēdētājs kundze man uzdev arī jautājumu par akta sarunām. I already answered uh, during the previous point that there is uh, no. Atgriežoties pie iepriekšējā punkta, kā jau es minēju, man nav pašlaik iespējams runāt detalizēti par dokumentu viltošanas akta sarunām. Taču prezidentūra vēlas atgriezties pie šī jautājuma. Un es domāju, ka šāda iespēja mums radīsies 7. decembrī, tas jau ir nākamā nedēļa. Tad mēs varēsim runāt par sarunām. Man vairāk nekas nav sakāms. Esmu gatavs atbildēt uz jūsu jautājumiem. Paldies! Redzu, ka daudzi ir pieteikušies runāt bet gribētu vēl uzdot precizējošu jautājumu. Jūs teicāt, ka nākamnedēļ padome spriedīs par to, kā praktiski tiks eh, dots lūgums parlamentam eh, piekrišanas došanai. Vai tas attiecas gan uz akta, gan uz eh, pasažieru datu reģistriem? Jebkurā gadījumā tas attiecas uz SWIFT līgumu un. Līdz ar to Mums nav nekādu problēmu runāt arī par eh, pas, pasažieru datu reģistriem, bet eh, pirmkārtām tas attiecas uz SWIFT. Taču es domāju, ka jūs darīsiet eh, tieši tāpat arī attiecībā uz pasažieru datu reģistriem. Es gribētu dot šādu rekomendāciju, saka priekšēdētāji. Es centos piefiksēt visus, kas vēlējās runāt. Pirmais ir Alvāro kungs. Lielas paldies! par to, ka esat ieradušies uz šīm sarunām, gan no padomas, gan no komisijas. Centīšos izteikties īsi. Cik tālu esmu sapratis, mums lūgs dot savu piekrišanu. Taču vēl nav atrasināts tas, kurš tad mums izteiks šādu lūgumu, vai tā būs komisija vai padome. Ā, skaidrs, tātad tā būs padome. Mani uztrauc arī laika grafiks. Es domāju, ka tam nevajadzētu būt pārāk sarežģīti. Cik tālu es saprotu, 218. panta 6. punktā ir runāts par to, ka uh, institūcijas var vienoties par laika grafiku piekrišanas sniegšanai. Tas nozīmē, ka institūcijām ir jāvienojas par termiņu, kad tik, tiek saņemts šis piekrišanas dokuments. Es domāju, ka tādējādi šī problēma ir atrisināta. Tad, tad kas notiktu gadījumā, ja parlaments nedotu savu piekrišanu? Kā notiktu šīs jaunās sarunas? Vai tā būtu koplēmu procedūra, vai parlaments tur pilnībā piedalītos? Vai arī tas nozīmētu, ka komisija ved sarunas ar ASV un atkal parlamentam lūdz tikai piekrišanu? Pretēji zivsaimniecības komitejai mēs nemaz tik bieži tā nerīkojamies. Tad par akta jautājumu. Es gribētu zināt, kā komisija vai padoma izvērtē juridisko situāciju. Esam dzirdējuši tikai baumas, neviens no mums nav redzējis reālo līguma tekstu. Šķiet, ka parlaments jau šādu pieeju, kas ir paredzēta līgumā, ir četras reizes noraidījis, tātad ir to svītrojis. Vai tādējādi nenotiek uh, akī komunitēra pārkāpums? Vai, ja gadījumā kaut kas tāds tiek likts līgumā, vai tas izdarīt ietekmi, ietekmi arī uz mums? Legal estimation how that will work. Thank you. Es gribētu zināt, kāda tad ir juridiskā situācija. Manā sarakstā ir vairāki vārdi, bet šķiet, ka es visus nepiefiksēju. Zīpole Henese, Busutils, Albrechts, vai vēl kāds vēlas runāt? Lutforda. Bronskungs. Es gribētu jums lūgt uh, visiem pieturēties pie trīs minūšu uzstāšanās laika. Sipolas kundze. Jā, paldies, priekšsēdētāji. Es vēlējos uzdot jautājumu, ko Alvaro kungs jau pieminēja. Tātad, kā parlaments saņem informāciju no padomes eh, par eh, SWIFT līgumu? No komisijas esmu sapratusi, ka komisija ieteiks padomē tā rīkoties. Tātad papildi jautājums vai padome mūs varētu mūs informēt un lūgt šo piegrišanu, vai tiešām mums ir jāgaida oficiāls lūgums no komisijas puses. Tad jautājums ir par to, vai tā būs vecā komisija, kas šo uh, lūgumu dos, vai arī mums ir jāgaida jaunā komisija. Šodien no rīta mēs jau nedaudz pieminējām SWIFT jautājumu. Es negribētu šeit saturiski atkal sākt izskatīt uh, SWIFT līgumu. Taču, ja runa par procedūru saskaņā ar pašreizējo procedūru, parlaments var teikt tikai jā vai nē. Un šķiet, ka tā ir tāda kā giljotīna. Es, eh, kā parlamenta deputāta, uzskatu, ka šī situācija nebūtu nav patīkama. Es domāju, ka mēs varētu no šādas situācijas izvairīties, jo ilgāku laiku mēs zinām, ka Lisabonas līgums stāsies spēkā šajā mēnesī. Es domāju, ka būtu bijusi vajadzīga tāda kā labā grībā. Galu galā mums ir jāuzticās, savstarpēji jāuzticās, mums ir jānodrošina laba sadarbība institūciju starpā. Es domāju, ka parlamentu vajadzēja iesaistīt jau iepriekšējo mēnešu laikā. Mēs tādējādi varētu izvairīties eh, no tā, ka eh, šis līgums tika parakstīts tikai dažas dienas pirms Lisabonas līguma stāšanās spēkā. Tādējādi parlamentam būtu iespēja detalizētis, uzdot detalizētus jautājumus, nevis tikai vienkārši pateikt jā vai nē. Ir taču jāatcerās, ka arī agrāk mēs vienmēr uh, saņēmām informāciju tikai par tādām slepeni vestām sarunām. Uh, Es domāju, ka mums būtu jādod iespēja detalizēt apspriest dažādus jautājumus, pirms mēs pieņemam savu lēmumu. Es domāju, ka būtu bijis daudz labāk, ja šī procedūra būtu bijusi savādāka, un es ceru, ka nākotnē mūsu sadarbība būs labāka. Eh, Henses kundzei vārds. Paldies! Šeit nebūs runa par procedūru vai piekrišanu. Es gribētu runāt par SWIFT līguma saturu. Varbūt Džantons varētu vairāk parunāt par, sastarp, par sastarpējo, par atgriezeniskumu. Ja mēs pašlaik paskatāmies uz eh, padomes apstiprināto tekstu, tad šķiet, ka mēs ASV varas iestādēm dodam piekļuvi datiem. Mēs lūdzam, lai šie ASV dienesti izvērtētu datus un sniegtu mums informāciju. Kā jau tika minēts iepriekšējās debatēs, mēs sekojam ASV antiterorismu politikai. Ja uh, mums pastāvētu šādas procedūras uh, Eiropas Savienībā, tad mēs varētu pilnībā īstenot šo atgriezienisko principu. Mani nedaudz uztrauc uh, tas, ka Eh, šis priekšlikums tiek izvirzīts kā ļoti labs, tāpēc, ka mums ir šis atgriezieniskums ar ASV. Tagad attiecībā uz eh, kompetento varas iestāžu lomu. Es esmu nedaudz apjukusi. Mēs eh, savā rezolūcijā, ko pieņemām septembrī, jau to norādījām. Vai tās būs kompetentās iestādes, vai tās būs tiesu iestādes, un kādas ir šo iestāžu pilnveres? Varbūt šis jautājums ir naivs vai muļķīgs taču līguma projektā tika teikts, ka sniedzējs nevar identificēt datus, kas atbilst lūgumam tehniskajiem uslu dēļ. Tas nozīmē, ka visi dati blokā tiek nosūtīti kompetentai iestādē. Varbūt jūs varētu paskaidrot šo punktu. Paldies, Busu Tilkungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārtām es vēlētos atsaukties uz prezidentūras paziņojumu, proti prezidentūra augsti novērtējot sadarbību ar parlamentu. Man ir jāsaka, ka es eh, nebūtu ne tik augstu novērtēju faktu, kā prezidentūra ir izskatījusi šos jautājumus. Īpaši man nepatīk pirmdien pieņemtais lēmums Parlamenta priekšādātājs eh, 26. novembrī, tas bija pagājušajā nedēļā, nosūtīja vēstuli, kur tika prezidentūrai skaidri lūgts šo jautājumu izslēgt no darba kārtības šīs dienas ministru padomē. Šāds lūgums tika izteikts tāpēc, ka mēs visi zinājām, ka jaunais līgums stāsies spēkā. Tieši tāpēc mēs vēlējāmies saņemt eh, pozitīvu atbildi no padomes. Tas nozīmē, ka padomē šis jaunais līgums būs eh, politiski nozīmīgs, tādējādi tiks nodrošinātas izmaiņas politikā un notikt arī izmaiņas mūsu savstarpējā sadarbībā. Divas dienas vēlāk Buzika kungs saņēma atbildi, un šajā atbildē bija vienkārši noraidīts viņa lūgums. Es tiešām gribētu saprast padomis nostāju. Uzskatu, ka šo jautājumu vajadzētu izskatīt augstākā līmenī, nevis tikai šajā komitejā. Šķiet, ka šis jautājums jau ir starp institūciju jautājums, jo galu galā mūsu institūcijas parlamenta priekšādātāja lūgumu eh, padome vienkārši noraidīja dienā, kad jaunajam līgumam vajadzēja stāties spēkā. Tas nozīmē, ka tikai dažas stundas pirms jaunais līgums stājās spēkā, padome vienkārši ignorēja parlamentu. Tagad padome ir pie mums ieradusies, lai pavēstītu, ka tē nu lūk šis līgums ir vai nu e, jūs varat to pieņemt vai noraidīt. Ko tad mēs varam iesākt šajā posmā? Protams, ka parlamentam vajadzēs reaģēt, tā ir, tas ir parlamenta pienākums. Parlamentam vajadzēs izmantot pilnvaras, kas tam ir dotas jaunajā līgumā. Parlaments noteikti nekautrēsies to darīt. Es uzskatu, ka šis jautājums, neskatoties uz līguma saturu, ir ļoti būtisks. Es vēl atgriezīšos pie līguma satura. Šis jautājums rada ļoti smagas problēmas, ja runa par sadarbību starp institūcijām. Es patiešām vēlētos saņemt skaidrojumu. Tagad pavisam īsi par saturu. Šeit es gribētu vēlreiz iesaistīt uh, juridisko dienestu. Vai viņu vēl ar vienu ir šeit? Jā, ļoti labi. Pirmkārt par līguma saturu. Protams, man ir labāk eh, jāsaprot. Uh, cik tālu ir ņemtas vērā parlamenta bāžas, kas tika paustas rezolūcijā. Šķiet, ka parlamentam vajadzētu to izanalizēt pietiekami dziļi. Tas ir jādara pirms parlaments dos savu piekrišanu vai arī noraidīs šo līgumu. Mums ir jāpaskatās, vai mūsu jautājumi ir ņemti vērā. Attiecībā uz juridisko dienestu gribētu viņiem uzdot jautājumu, kas notiks, ja mēs teiksim nē? kādas būs sekas, kā tas ietekmēs pagaidu līguma īstenošanu. Un it īpaši, kāda aizsardzība tiks nodrošināta pilsoņiem, ja beigsies līguma pagaidu piemērošana. Šis jautājums mani it īpaši interesē. Gadījumā, ja mēs teiksim nē. Galu galā mums ir jāņem vērā tās, kādas sekas mūsu iespējamā atbilde dos. Es gribētu arī uzdot jautājumu, vai tiktu piemērots Beļģu nolīgums un vai tas ietekmētu visus Eiropas Savienības pilsoņus attiecībā uz svību darījumiem. Noslēgumā gribētu zināt, ja nebūtu vispār nekāda līguma, tā skaitā pagaidu nolīguma, kāda līmeņa aizsardzība tiktu nodrošināta pilsoņiem seit darījumos? Tātad, Bustel kungs, jūs teicāt, ka tā kā mēs esam institūcija, kas darbojas kā giljotīna, kā kādam iepriekšējiem runātājiem minēja, tad varbūt mēs šādā veidā varam prezidentūru nedaudz iebiedēt. Albrecht kungs. Jāsaka, ka neesmu īpaši apmierināts par uh, prezidentūras sadarbību ar mums SWIFT un pasažieru datu reģistru jautājumos. Tas, kas notika pirmdien, uh, ir noticis arī citās jomās, piemēram, Eiropolu. Parlamentam bija vairāk lēmumu šajos jautājumos taču padome uz to pilnīgi nekādu nereaģēja. Padome to vienkārši noraidīja un pieņēma lēmumu dažas stundas pirms Lisabonas līguma stāšanās spēkā. Man šķiet, ka tā nav pareizā pieeja sadarbībai ar parlamentu. Tā kā mēs runājam par uzticēšanos un konfidencialitātes jautājumiem, tad ir jāsaka, ka ja parlamenta darbam neusticas un ja netiek nodrošināta cauradzamība, tad es nevaru uzticēties arī padomas darbam. Es eh, neusticos tam, kā tiek vestas sarunas par līgumiem. Tātad es neusticos komisijai, kas šīs sarunas ved. Es domāju, ka šī uzticēšanās ir jāveido Mums ir vajadzīga tāda procedūra, kur mēs varētu teikt, ka e, šīs procedūras ietvaros mēs kā parlaments dodam mandātu. Manuprāt, e, tas tā nav demokrātiska pieeja darbam. Šeit šķiet, ka tiesība akti tiek pieņemti slepeni. Tagad, kad mēs to pieminam, mēs uzzinām, ka vispār pastāv kaut kas tam līdzīgs kā akta. Un tad mums ir jāaicina padome, lai tā mums par to pastāstītu. Lisabonas līguma darbības laikā mēs vēlamies pilnībā piedalīties visos šādu procedūru posmos. Attiecībā uz SWIFT procedūru šķiet, ka līgumā ir vairākas daļas, piemēram, pielikumi. Tur ir dažādi dati. Es nezinu, vai SWIFT PIN dati tur ir iekļauti vai nav iekļauti. Man nav informācijas par vairākiem punktiem šajā nolīgumā. Tas nozīmē, ka, manuprāt, parlamentam to vajadzētu noraidīt. Paldies, Brons kungs, lūdzu. I thought I put it on. Uh, I don't want to hark back. Es negribētu atgriezties atpakaļ pie iepriekšējām diskusijām, bet es nedzirdēju komisijas un prezidentūras viedoklis šajos jautājumos. Tālāk par konfidencialitātes un caurskatāmības prasību saskaņošanu. Es domāju, ka varbūt parlamentu varētu iepazīstināt ar līguma sākotnējo tekstu, un pēc tam varbūt, jā, konfidenciāls varētu saglabāties sarunu procesa detaļas. Tālāk nākamais jautājums. par to, kā apvienotā karaliste, Dānija un Čehijas republika uh, var izvēlēties nepiemērot uh, pamatiesību hartu. Es gribētu dzirdēt, uh, kas komisijai un Zviedrijas prezidentūrai sakāms šajā jautājumā, ja viņi izmanto šo opt-out variantu. Veržē kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es gribētu runāt par procesuāls dabas jautājumu. Lisabons līgums ir stājies spēkā. Ir eh, daudz šajā parlamentā, kas balsoja pret Lisabons līgumu, bet es gribētu dzirdēt, cik ilgi mēs dzirdēt, cik ilgi mums būs jāklausās šajos triumfa saucienos, jo daudz gan šajā parlamentā, gan dalībvalstu parlamentos balsoja pret uh, Lisabonas līgumu. Un es, piemēram, strādāju valsts pārvaldēs savā valstī iepriekš, un uh, es gribētu, lai ierēģi uh, beigtu uh, šo iedomīgo uztu, izturēšanos un beigtu norādīt mums, kas mums ir jādara, jo um, viņiem ir jādara tas, ko mēs viņiem norādām darīt. Parti du traité de Lisbonne. Mais... Katrā ziņā es vienmēr esmu atbalstījusi līgumu, eh, Lisabons līgumu to daļu, kas paredz parlamentā pilnvaru palielināšanu. Tajā pat laikā, par cik es esmu pārliecināta, demokrātijas atbalstītāji, tad es uzskatu, ka šis trīs galvenais radījums ir jāpadara par demokrātiskāku nekā tas ir šobrīd, ja mēs gribam atgūt mūsu pilsoņu uzticību Eiropas Savienības institūcijām. Runājot par SWIFT, galvenais iemesls, kādēļ parlaments iebilst pret esošo situāciju, ir tādēļ, ka mēs esam norūpējušies par pilsoņu aizsardzību. Tāpat eh, mums eh, vajadzētu paskatīties uz to, kā mēs aizsargājam savu pilsoņu eh, tiesības un privātumu un fundamentālās tiesības. Un mums vajadzētu tomēr censties eh, kaut kā eh, sabalansēt pilsoniskās brīvības ar drošību. Tajā pat laikā es pilnībā piekrītu tam, ko teica Busutila kungs. par eh, padomes izturēšanos pagājušajā pirmdienā gan attiecībā uz SWIFT, gan Eiropolu. padome neizpauda mums nekādas detaļas attiecībā uz sarunām par šiem līgumiem. Tālāk par konfidencialitāti. Es gribētu teikt tā, ka jo lielākā slepenībā mēs gribam turēt kādas lietas, jo vairāk mūs e, interesē, kas tad no mums īsti tiek slēpts. Un jo vairāk e, līdz ar to šāda situācija m, mm, liek mums e, kļūt aizdomīgiem. Paldies, priekšsēdētāja. Es domāju, ka nav nekāda pamata triumfam, bet es domāju, visi piekritīs, ka tas ir solis uz priekšu demokrātijas caurskatāmības un pilsoņu ietekmes nostiprināšanai pēc tam, kad Lisabonas līgums ir stājies spēkā. Un es domāju, ka šī komiteja, jo īpaši pēdējos mēnešos ir pieredzējusi un piedzīvojusi to, cik nepieciešama bija šī pārēja uz nākamo līmeni, un to mēs visi arī apsveicam. Voskungs, lūdzu. Paldies! Es eh, redzu, ka mūsu abu pārējo institūciju pārstāvi nav, nav visai netriumfē viņi šeit. Mums galu galā vajadzētu pārdomāt, kas ir noticis. Mēs taču jau sen zinājām, ka um, ehm, 1. decembrī Lisabonas līgums stāsies spēkā. Tieši tāpēc es viņus apsveicu, ka uh, viņi eh, šodien šeit ir klāt jau otrajā Lisabonas līguma darbības dienā. Uh, Es domāju, ka mm, mēs neviens neesam pārsteigts par to, ka mm, Lisabonas līgums ir stājies spēkā 1. decembrī. Protams, zināmā veidā pārsteidzoši bija tas, ka Čehijas, eh, prezident, Čehijas eh, prezidents eh, šo līgumu parakstīja. Es domāju, ka mēs esam parakstījuši tādus nolīgumus, kur īstenībā vajadzēja vēlreiz vest sarunas. Tomēr situācija kopš, kopš vakardienas ir nedaudz savādāka. Es domāju, ka es gribētu vēlreiz lūgt jums, vai šī aizmiršana lai šāda aizmiršana neatkārtotos. Mums gal galā vajadzēs runāt vēlreiz par budžetu. Iespējams, ka tas ir arī uzdevums starp iestāžu nolīgumā. Mums vajadzētu iekļaut uh, nosacījumus par informācijas sniegšanu un apmaiņu ar informāciju starp institūcijām. Neskatoties uz šiem emocionālajiem vai institūciju jautājumiem, es uh, gribētu runāt arī par saturu. Es gribētu nodrošināt, lai mans lēmums par piekrišanu vai piekrišanas nedošanu nebūtu atkarīgs eh, tikai no šiem, eh, starpies, šiem starpiestāžu strīdiem. Jautājums ir par to, kādas būs sekas tam, ja mēs savu piekrišanu nedosim. Manuprāt, eh, tādējādi pilsoņi nonāks situācijā, kas ir daudz sliktāka nekā pašlaik. Varbūt šo situāciju mēs pašlaik tik labi neapzināmies, bet uh, Es gribētu saņemt eh, skaidrojumu, kas notiks, ja mēs savu piekrišanu nedosim. Es gribētu zināt, kāda būs eh, tiesiskā situācija pilsoņiem. Pārējie jautājumi attiec uz to, vai uh, Eiropā mēs vēlamies veidot šādu FTP programmu. Vai mēs uzskatām, ka rezultāti, ko šāda programma varētu dot, nav pietiekami būtiski, lai mēs vispār no, nodarbotos ar šādu jautājumu. ASV iestādes eh, gal galā saņem šādus rezultātus, eh, kas ir balstīti uz izmeklēšanu, un es gribētu, lai šādi rezultāti tiktu nodot arī mums. Es domāju, ka ja mēs uh, noraidām šo nolīgumu, tad attiecīgi nav tiesiskās uh, bāzes, tiesiskā pamata dato nodošanai. Alvares kungs lūdzu. Paldies! Es gribētu sākt ar procedurālas dabas jautājumu, kas tālāk sasaucas ar politisku aspektu. Jautājums ir sekojošs. Mēs jau deviņus mēnešus dzirdam par to, un Šķiet, ka visu laiku tiek atkārtots, ka tas ir pagaidu līgums un pēc deviņiem mēnešiem mēs sāksim visu no sākuma. Bet kas notiek ar šajos deviņos mēnešos savāktajiem personu datiem? Jo līgumā ir noteikts, ka dati ir jāglabā piecus gadus uh, šifrētā un anonīmā veidā, uh, gadījumā, ja varas iestādēm pēc, piemēram, teroristu uzbrukuma ir nepieciešams šos datus um, atšifrēt. Ja, vai, ja līgums tiek noraidīts, vai tomēr piecus gadus tiks uzglabāti tie dati, kuri tika savākti vai iegūti šī pagaidu līguma darbības laikā? Protams, iestādēm vienmēr ir lētāk saglabāt datus pēc iespējas ilgāk nekā tos dzēst. Jebkurā gadījumā iestādes parasti patur visu, ko vien tās var paturēt. Tas ir no vienas puses procedūras jautājums, otrkārt arī saturisks jautājums. Vai mēs uzticēsim šīm iestādēm šos datus uz tik ilgu laiku kā pieci gadi? Tālāk praktisks dabas jautājums. Institūcijas ir pieradušas uh, pie šādas prakses, uh, kad pagaidu līgumi ir un pēc tam tie pāraug pastāvīgos līgumos. Un ierasto kārtību ir visai grūti un mainīt, un galvenais izstādes ir eh, visai negribīgs to mainīt. Kaut arī esmu optimists pēc dabas, es neredzu iespēju, ka mēs varētu noslēgt jaunu vienošanos, balstoties uz pagaidu līgumu, un ka mēs kaut ko varēsim uh, mainīt šajā nolīguma tekstā. Mani uztrauc tas, ka ir izveidojusies tāda situācija, ka parlaments jau ilgu laiku ir eh, brīdinājis par šādu eventuālo situāciju, kad mums nāksies rīkoties kā giljotīnai. Janīna jau runāja par šo savstarpīgumu no ASV puses, un mēs vienmēr zinām, ka tad, kad vedam sarunas ar ASV par kādu līgumu, uh, ja mēs gribam kaut ko saņemt, tad mums kaut kas ir jādod pretī, un vienmēr arī pastāv risks, kā SV kongress to noraida. Un tas vienmēr ir jāpaturprātā, ka ASV tiek vestas sarunas. Paldies! Uh, Kaut arī mēs daudz runājam par giljotīnām, mēs esam Eiropas Savienību atcēluši uh, nāvis sodu. Tādēļ domāju, komisijai un padomēji tas tā mierina sirdi. Uh, dārgie kolēģi, mēs jau kavējamies. Tās ir svarīgas debatas, bet lūdzu nākamos runātājus aprobežoties tikai ar jautājumu. Viens minūtes jautājumu Alvaro kungs. kad mēs saņemsim dokumenta tekstu piekrišanai, kad mēs saņemsim pilnu dokumentu. Es saprotu, ka ir slepeni pielikumi par Swift cipa. Jūs redzat, cik uh, slepeni tie ir. Bet vai mēs saņemsim arī tos pielikumus, kas ir pasludināti par slepeniem? Jo mēs nevaram uh, Uh, teiksim, lēmt tikai par daļu no nolīguma. Mums ir jāpiekrīt visam nolīgumam. Cipals kundze. Pavisam uh, īsa piezīme manam jautājumam. Manuprāt, mums kā parlamentam vajadzētu likt uh, šīm debatēm punktu. Tas attiecas ne tikai uz SWIFT. Galu galā mums vajadzētu nodrošināt pilsoņiem drošību attiecībā uz viņu tiesībām. Es uzskatu, ka uh, mēs tādējādi varam riskēt ar pārāk svarīgiem jautājumiem. Tagad mans jautājums. Mēs e, bieži vien diskutējam par to, kas notiks, ja parlaments pateiks nē. Varbūt kāds no juridiskā dienesta vai no komisijas ir pārbaudījis, vai mēs šo cīņu pret terorismu varētu veikt balstoties uz citiem līgumiem. Varbūt e, galu galā ir arī citi nolīgumi, kuros tas ir paredzēts. Vai mums ir kādi pierādījumi, ka šis nolīgums, šīs sarunas, ko ASV astoņus gadus ir vedusi, vai tiešām tas ir efektīvs un neaizvietojams? Paldies kolēģiem par tik daudziem jautājumiem un komentāriem. Vai kāds grib atbildēt pirmais? Heningam kungs lūdzu. Paldies priekšstādātāji. Daudz svarīgi jautājumi šeit izskanēja, un es centīšos atbildēt uz pēc iespējas vairākiem no tiem. Tāpat es ceru, ka komisija papildinās mani. Vispirms es gribētu norādīt, ka Tātad es gribētu norādīt, ka nebūs atšķirības parlamenta ietekmes ziņā atkarībā no tā, kad šis līgums tiks parakstīts. Jebkurā gadījumā parlamentām ir jāpasaka jā vai nē, tātad jādod sava piekrišana, lai šis līgums varētu stāties spēkā, neatkarīgi no tā, kad tas tiks parakstīts. Tālāk par korespondenci un konkrēti par vēstuli, ko Buzeka kungs nosūtīja Zviedrijas premjerministram un tālāk par atbildi no Zviedrijas prezidentūras puses. Tātad man šķiet tas, ko es nu pat pateicu par juridisko situāciju, tika izklāstīts šajā vēstulē. Prezidentūra uzskata, ka parlamentam nav tikusi liekta iespēja realizēt savas pilnvaras. Tālāk attiecībā uz ilgtermiņa līgumu arī parlamentam eventuāli būs jādod savu piekrišanu. Zviedrijas premjerministra vēstule parlamentam norādīja arī to, cik svarīga ir šī programma Eiropas Savienībai, un tas atspūgļojas arī tajā faktā, ka padome vienprātīgi nobalsoja par sarunu mandātu, un padome arī vienprātīgi nobalsoja par līguma tekstu. Un kā jūs zinat, saskaņā ar Lisabonas līgumu tagad lēmumu pieņemšanas process ir savādāks. E, priekšsēdētāji vienprātīgi, tas attiecās arī uz četrām dalībvalstīm, kas atturas. Jā. Vienbalsīgums nozīmē tehniski un juridiski tas nozīmē balsis par vai atturēšanās. Tas tiek uzskatīts par vienbalsīgi pieņemtu lēmumu. Tālāk par saturu. TFTP darbojas kopš 2001. gada. Par to mēs jau esam runājuši šajā komitejā. Bet tātad šī programma TFT darbojas kopš 2001. gada un tās darbības joma šajā līgumā netiek izmainīta. Neiet runa par uh, kaut kādiem papildus datiem, par savādākiem datiem. Šeit tika pieminēta arī cepa datu pieminēšana. Cepa dati nekad nav tikuši pieprasīti, nos, nosūtīti vai izmantoti, un tie ir izslēgti no šī līguma darbība, darbības jomas. Tālāk FIN vēstījumi vai paziņojumi. Es uh, neesmu banku transakciju eksperts, bet daži no jums pieminēja FIN paziņojums. Tie vienmēr ir bijuši šī līguma darbības jomā un tā kā tā tie saglabāsies arī nākotnē. Tālāk par datu aizsardzību. Datu aizsardzība ir uzlabota tiek paredzēts arī savstarpīgums, tiek paredzēts apelācijas mehānisms. Varbūt Zviedrijas prezidentūrai neizdevās panākt tik daudz, eh, teiksim, šo tiesiskās aizsardzības līdzekļu iekļaušanu tekstā vai tik daudz savstarpīguma, kā mēs būtu eh, iecerējuši, bet es domāju, ka salīdzinājumā ar iepriekšējo situāciju, tagad situācija ir uzlabojusies. Tieši tādēļ es pilnībā piekrītu tiem, kur teica, ka Šis līgums uzlabo Eiropas Savienības iedzīvotāju situāciju attiecībā uz viņu datu aizsardzību. Tālāk par Eiropas Savienības TFTP izveidošanu. Es saprotu, ka tas nav kā obligāts priekšnosacījums. Tomēr parlaments oficiāli ir izteicis ierosinājumu, ka vajadzētu izveidot arī Eiropas Savienības TFTP. Mēs to redzam kā interesantu ideju, un es domāju, ka padomu un komisija, ka arī parlaments varētu tālāk pie tās arī strādāt. Tālāk par konfidencialitāti un savstarpējo uzticēšanos. Šeit es atkārtošu jau iepriekš teikto. Konfidenciāli dokumenti tiks iesniegti parlamentam. Tas viss, protams, reducējas uz savstarpējās uzticības jautājumu par akta līguma saturu. Alvāro kungs teica, ka neviens nav redzējis līguma tekstu pilnā apmērā, un tas, eh, jā, mūs uztrauc. Es personīgi nevaru atbildēt par akta līgumu šodien, Diemžēl jūs zinat, Alvaro kungs, ka mūsu dokumenta teksts tika nopludināts un kļuva publisks. Diemžēl tas tā ir. Tālāk Albrecht kungs uzdev jautājumu par Eiropolu un arī par SWIFT. Eiropas Savienības padome pieņēma lēmumus, uh, par šo instrumentu ieviešanu. Un par to lēma ministru padomas līmenī. Tas bija obligāts priekšnosacījums, lai jaunā Eiropola aģentūra varētu sākt darboties ar 1. janvāri. Ja šie lēmumi nebūtu pieņemti, tad tas būtiski apgrūtinātu Eiropola funkcionēšanu pēc 1. janvāra. Prezidentūra uzskata, ka dalībvalstis padomē ļoti skaidri norādīja, ka Eiropola ir uh, tik svarīga aģentūra, ka tās funkcionēšana ir uh, prioritārs, uh, teiksim, uzstādījums, un tādēļ tika pieņemti atbilstošie lēmumi. Tagad, kad Eiropola ir Eiropas Savienības struktūra un kad Eiropas parlamenta loma ir būtiski mainījusies, Tajā pat laikā Eiropol darbību regulē konvencija un uzrauga dalība valsts. Mēs uzskatām, ka tas ir uzlabojums. Es saprotu, priekšsēdētājs kundze, ka man neizdevās atbildēt uz visiem jautājumiem, bet es domāju, ka man kolēģi no komisijas eh, varēs varbūt pilnvērtīgāk atbildēt. Paldies! Liels paldies! Paldies par to, ka visaptveroši atbildējāt, atsaucāties arī uz Eiropolu un līdzīgām lietām. Visi var piekrist, ka tie ir svarīgi jautājumi. Un, jo īpaši tādēļ, ar vajadzētu iesaistīt arī Eiropas parlamentu, formāli vai arī neformāli. Un tad lietas nākotnē mainīsies. Folkungs, lūdzu, jums vārds. Thank you. Um, pa Paldies. Varbūt pirms es atbildu uz jautājumiem, man vajadzētu atgriezties nedaudz vēsturē visiem šiem jautājumiem. Daži no mums varbūt būs aizmirsuši, kā mēs esam nonākuši līdz tai vietai, kur mēs esam tagad. Vairākus gadus šī sistēma darbojās slepeni. Nu, es nezinu, vai visi to zina vispatiesībā. Sistēma darbojās pilnīgi slepeni, bez jebkādas datu aizsardzības, izņemot vienošanos starp SWIFT un ASV valsts kasi. Un tad Beļģijas premjeras uh, izteica bažas, um, kas bija Eiro, Beļģijas datu aizsardzības iestādēm, un pēc tam komisija pievērsās. Un balstoties uz padomas mandāta, kā arī šajā parlamentā 17. septembrī pieņemtās rezolūcijas, mēs esam vienojušies par to, ka, ja prezidentūra atklāja, ka ir kādi, uh, kādas problēmas, un es arī pieņemu, ka dažās jomās jautājumi varēja izvērsties citādi, bet tagad esam noslēguši vienošanos, kuru uh, mēs esam nosūtī, nosūtīsim padomēji, lai tas tiktu nosūtīts parlamentam un tad tiktu izteikta piekrišana. Bija jautājums, vai ir bijusi kāda jēga, un nu, man pārsteidz tas, ka šādi jautājumi tiek uzdot, jo tiesnesis Brugē parlamentā ieradās ar detalizētu jautājumu izklāstu. Un, ja jūs vēlaties, tad aiz slēgtām durvīm es jums ieteiktu runāt ar pretterorisma uh, speciālistiem no mūsu dalību valstīm. Un, protams, ka ir arī aģentūras pārstāvja Eiropas Savienībā, bet jāsaka, ka pretterorisma aģentūras ir visās dalību valstīs un tās piedalās uh, mūsu, jūsu, jūsu vēlētāju drošības garantēšanā, kas uh, tā tad sniedz tās garantijas, ko piedāvā TFTP, terorismu finansējuma un izsakošanas programma. Jāsaka, mēs nekad neesam no parlamenta slēpuši to, ka mums nepieciešama vienošanās līdz gada beigām, jo SWIFT pieņēma lēmumu par šo datu pārnesi. Neviens šo, šīs lietas nevirzīja ap uh, datumu, kad stāsies spēkā uh, Lisabonas līgums, un tad tas tiktu sūtīts parlamenta. Mēs esam ļoti atklāti, un 17. septembrī jūs savā rezolūcijā norādījāt, ka jūs to saprotat, jūs gribējāt līgumu, kas būtu ierobežots uz 12 mēnešiem, un īsi pēc tam būtu līgums, kas ir piemērots Lisabonas līgumu, un tieši to arī dabūsiet, būs pat par 3 mēnešiem īsāks, tātad 9 mēnešu nolīgums. Tādēļ lūdzu nedomājiet ne uz mirkli, ka kāds šeit um, apzināti vai pat aiz nolaidības ir ko darījis. Mēs esam nodrošinājuši tik caurskatām procesu, cik vien iespējams. Otrakārt, kas notiek, ja jūs neizsakāt piekrišanu? Nu, protams, tad nu redzēsim, bet jebkurā gadījumā nolīgums nebūs spēkā un nebūs piemērojums. Kas cietīs? Nu, manuprāt, es varētu teikt, ka cietīs Eiropas Savienības pilsoņu drošība un arī datu aizsardzību, jo es varu iedomāties, ka ASV pārstāvi vēl aizvien radīs veidu, kā iegūt datus par Eiropas Savienības pilsoņiem bez jebkādas aizsardzības, par ko mēs veidām sārunas. Nu, tas notiks. Cik ilgi tas ilgs? Mēs nezinām, jo visticamāk nākot, tuvākajā nākotnē plānojam slēgt jaunu līgumu par, noto, par to notiks sarunas, un ko, tā ir komisijas atbildība tādēļ. Mēs jau negribētu teikt, ka mēs strādāsim labāk kā Zviedrijas prezidentūra, bet um, jebkurā gadījumā tuvākajā nākotnē es ceru, ka būs jauns nolīgums ar parlamenta piekrišanu, bet prezidentūrai ir patiesība, nu vai nu runājam par giljotīnu vai nē. Uh, Mums nevajadzētu pārsteigties uh, par tiem administratīviem un visu citu veidu pasākumiem, ko nāksies izmantot. Tā ir parlamenta loma, jo parlamenta loma saistībā ar sa sa starptautiskiem nolīgumiem ir izsniegt piekrišanu vai nē. Parlaments nevada sarunas par starptautiskiem nolīgumiem. Uh, Bet beigu beigās jums ir tiesības teikt jā vai nē, un tas nozīmē pietiekami lielu ietekmi, un jums ir tiesības, lai jums tiktu sniegta visa procesa gaitā pilnīga informācija, un mēs, protams, atrisināsim detaļas, kā to darīt. Bet beigu beigās jums tātad būs pieejami šie nolīgumi, par ko esam diskutējuši, un nākotnē arī jums būs vai tiesība teikt jā vai nē, un tā ir visai vērā ņemama pilnvara un arī atbildība savstarpīgums. Jāsaka, ka mums vēl aizvien nav TFTP dalību valstīs, un cik tālu es saprotu, tad neviens arī nav gatavs investēt ievērojams naudas summas, lai tādu izveidot. Vai Eiropas Savienības, uh, vai Eiropas komisija izteiks priekšlikumu veidot Eiropas Savienības TFTP? Nu, es nezinu, jo jauna komisija, jaunas, jauna atbildība, bet Es personīgi to ļoti apšaubu. Es nedomāju, ka mēs tiksim īpaši tālu ne padomē, ne arī parlamentā saistībā ar šo jautājumu, jo jāsaka, tas ir ļoti, sarež, tā ļoti sarežģīta sistēma, ļoti dārga sistēma. Vai tas nozīmē, ka mēs vienkārši um, par velti izmantojam ASV sistēmu? Nu, atklāt runājot, jāsaka jā, jo mūsu izlūkošanas dienesti un jūsu valstu izlūkošanas dienesti saņem informāciju no ASV, kas starp citu, ir balstīta uz SWIFT datiem. Un viņi saka mums, un viņi teiktu arī jums, ka šī informācija ir gan svarīga, gan arī um, noderīga cīņā pret terorismu. Tādēļ jāsaka, ka savstarpīgums ir patiešām um, būtisks aspekts, jo tas tāpat kā par PDR. Mums nav PDR sistēmas, bet mēs ieteicām tādu izveidot. Uh, um, Process varēja būt ļoti ātrs, bet tas nenotika. ASV šāda patu, pasažieru datu reģistra sistēma ir, un viņi šo informāciju sniedz arī mums. Tā, tas ir tāds ierobežots savstarpīgums, kas, manuprāt, atbilst arī mandātam, ko padomu mums piešķīrusi. Man jautāja par normām, kas ir saistītas ar datu, info, datu piegādi, neapstrādāt datu piegādi. ja mēs runājam par šiem, par šiem datu kopumiem, tad SWIFT nezina, kādi ir personīgi dati personas dati tiem cilvēkiem, kas veids konkrēts pārskaitījums. Un arī ASV valsts kase TFTP ietveros to nezina. Un tas ir datu aizsardzības sistēmu dēļ, kas ir tātad nodrošināts šajā sistēmā. Tātad ASV lūdz um, informācijas bloku, pieeju šai informācijai, un tas ir tikai konkrētas izmeklēšanas kontekstā, kad šis informācijas bloks tiek skatīts, un pēc tam tiek meklētas konkrētas detaļas, kas varētu būt šie uh, personas dati attiecīgajām personām, bet tikai šīs attiecīgās personas ir pakļautas konkrētai izmeklēšanai. Un tādēļ šie dati nav nošķirti, tas ir datu kopums, un šajā datu kopumā tik, tiek, tā teikt, atsaldēta, um, atkausētas no visa šī ledus gabala tikai tie konkrēti informācijas vienības, kas ir nepieciešamas. Pārsvarā uh, tie tā tad ir cipari, mūsu personas dati un tā tālāk, tā informācija, kas netiek atklāta šī pārējā daļa. Un tas ir tieši datu aizsardzības dēļ. Uh, šī sistēma tā arī darbojas vai mēs sniegsim parlamentam dokumentus nākotnes sarunu kontekstā. Jā, mēs to darīsim, un ja vēlreiz jāsaka, ka mums konkrēti ir jāizstrādā, kā to darīt, jo tas ir starp institūciju jautājums. Tātad to mums nāksies izdarīt. Un, kad mēs lūgsim jums piekrišanu, protams, ka mēs jums dosim uh, visu informāciju, par ko jums jāsniedz savu piekrišanu. Runāt par jautājumu, kas notiek ar datiem, kas jau ir saglabāti, ja līgums tiek um, atlikts vai arī slēgts, tas ir paredzēts līguma otrajā pantā, tātad uh, visi dati, kas būs ASV kase, uh, valsts kases un citu iestāžu um, pārziņā, tiks skatīti šī līguma mērķu sasniegšanai. Un tātad tā šī norma nosaka to, ka šie nosacījumi tiks piemēroti arī tādā gadījumā, ja līgums tiktu atcelts. Dati uh, būs mūsu rokās, jo dati būs arī valsts kases. Um, ies, um, rokās un um, tos var piemērot, um, balstoties uz šo, šo normu. Un atbildot uz Zipels kundzes jautājumu šeit, man jāpiekrīt jums. Nav, mēs nevaram aizstāt um, pilsoņu tiesības ar drošību, un te mēs nevaram tirgoties. Un um, es varu teikt, ka, protams, bieži vien tiek runāts par šo divu lietu um, līdzsvarošanu, bet mēs nevaram mazināt, vājināt pamat, cilvēku pamatiesības, bet tas, ko mēs mēģinam darīt, ir izpildīt abas šīs politikas prasības, lai nodrošinātu gan drošību, gan to arī darītu, nepārkāpjot pamatiesības. Uh, jūs varat arī šos jautājumus skatīt, kad uh, šķir, piešķirat savu piekrišanu konkrētajā līgumā, bet mēs to darīsim cik vien iespējams, to pašu arī darīs padome, un mēs um, darīsim visu tieši tā, kā es tikko minēju. Nu, vai tas darbosies? Lūdzu, es jums vēlreiz lūkšu nopietni uztvert uh, tiesneša Brugē darbu, diskutējot ar pārējām iesaistītajām pusēm. Tātad ir noteikts, ka tas ir noderīgs darbs. Citādi mēs visi būsim izmantojuši ļoti daudz laika, ļoti daudz politiskās enerģijas, un es patiešām nedomāju, ka tā tas ir. Paldies! Paldies! Manuprāt, ir viens vai divi jautājumi, kas netika atbildēti. Viens bija Busutila kunga jautājums par nolīgumu ar Beļģiju, un otrs bija mans jautājums. Šķiet, ka tas ir jautājums komisijai, vai Eiropas parlaments kopš šī brīža tiks informēts par akta sarunām. Un es gribētu varbūt arī izteikt kādu komentāru. Protams, ja SWIFT nolīgums tiktu noraidīts, tas nenozīmētu, ka ASV nav ne, pilnīgi nekādas pieejas informācijai. Vienkārši tas būtu daudz apgrūtinošāk tāda pat pieeja, kāda viņiem bija pirms nolīguma. Tātad, nu, tam nevajadzētu īpašas bažas raisīt. Varbūt jūs varētu atbildēt uz šiem jautājumiem, Folkungs, lūdzu. Mm. Runājot par akta, šeit man nav detalizētas informācijas manā pārziņā. Mans asistents šķiet, ka man pačukstēs kaut ko. It's not my DG, sorry. Uh... Es patiešām atvainojos, tas man, nav mans ģenerāldirektorāts. Man informēja, ka pēc līguma noslēgšanas jūs tiksiet pilnībā informēti par akta. Bet esmu pārliecināts, ka kolēģi no ģenerāla sekretariāta nodos šo jautājumu attiecīgajiem cilvēkiem tiešniecības ģenerāla direktorātā. Patiešām atvainojos, to es nebiju gaidījis. Runājot par Beļģiju. Jautājums par Beļģiju. Kāda ir situācija un kas ir kompetentās iestādes? Kompetentā iestāde ir tieslietu iestāde, tā ir Beļģijas tiesu sistēma un tā iesaistīsies savstarpē, tā saņems uh, savstarpējās tiesiskās palīdzības lūgumu no ASV valdības un normālajā veidā tam arī sekos. Varbūt jūs interesēs tas, ka, kā jau iespējams visi to labi zina, Beļģija tika izvēlēta tādēļ, ka SWIFT atrodas Beļģijā, bet patiesībā datubāze, kurā tiek uzglabāt vākti dati par SWIFT transakcijām, kas ir šī informācija, kas būtu jānodod, tā datu bāze atrodas citā dalību valstī, nu nepārāk tālu no Beļģijas gan. Bet šī dalība valsts, lai arī es domāju, ka visi zina, kas tā tāda ir, bet man vienmēr visi saka, ka nevajadzētu minēt, kas tā ir par valsti. Lai cik skaista valsts tā arī nebūtu. Un tiek noslēgtas, uh, tiek veidot nosacījumi starp šīm valstīm un Beļģijas tiesa uh, šīs savstarpējās tiesiskās palīdzības ietvarā um, izvieto šo datubāzi Beļģijā tieši šī mērķa dēļ. Jā, šī dalībvalsts, kuru nevajadzētu pieminēt, es šo valsti visai labi zinu, tāpat arī Heneses kundze. Parlam, nat, valstu parlamentu jautājumi, kas tiek uzdoti valstu tieslietu ministriem, jautājot konkrēti par šo elementu, un atbildot uz šiem jautājumiem, viņš noliedza, ka šai konkrētajai valstī būtu kāds sakars ar šo lietu. Bet nu šķiet, ka varētu informācija atšķirties. Jāsaka, ka laiks patiešām iet ātri, tādēļ varbūt es varētu dot vārdu juridiskajam dienestam izteikties pavisam īsi un atbildēt galveniem jautājumiem. Lūdzu, jums vārds. Mikrofons nav ieslēgts. Um, Konkrēti runājot par Buzatila kunga uh, komentāru par protestu, jāsaka, to var saprast, jo ja šis nolīgums netika parakstīts 31. novembrī, tad parlaments būtu pavisam citā situācijā un būtu iesaistīts sarunās, vai vismaz būtu informēts par sarunām. Bet tagad šīs sarunas ir beigušās. Ja drīkst, man ir tikai viens jautājums, ko vēlētos uzdot kolēģim no komisijas, Jonathan Fola kungam. Es īsti nesapratu, kas notiks tādā gadījumā, kas notiks ar SWIFT nolīgumu, ņemot vērā arī Lisabonas līgumu. Jāsaka, šis SWIFT um, līgums, kas tika parakstīts 30. novembrī, tam tas pagaidus tiks piemērots no 2010. gada februāra, un tas beigsies, tas iz, nebūs vairs spēkā no 1. oktobra 2010. gadā, ja vien netiks izmantota uh, klauzula, tātad 14. pāns šajā nolīgumā. Es īsti nesapratu, ja parlam, padome prasīs parlamentam piekrišanu par šo nolīgumu, Folikungs arī minēja, ka komisija jau februārī gatavo rekomendācijas sarunu vadlīnijām par nākamo līgumu. Tas tātad būtu ilgtermiņa līgums. Tādēļ es īsti nesaprotu, kāda ir konkrētā situācija saistībā ar šo līgumu, un es domāju, ka arī parlamentam to vajadzētu zināt. Paldies. So, okay. may, may have... Vai es varētu dažas minūtes izteikties, lai Jonatans Fols varētu atbildēt uz dažādiem jautājumiem? Pirmkārt, runājot par laiku. Mēs visi zinām, ka Lisabonas līgums tika parakstīts pirms diviem gadiem. Tādēļ es neesmu pārsteigts uzklausīt padomes kolēģi, ka būs jāpiemēr, jāpieņem dažādas modalitātes, lai redzētu, kādā veidā padome pieprasīs piekrišana no Eiropas parlamenta. Bet viņiem ir bijis ļoti ilgs laiks to sagatavot Un nevajadzētu sākt tikai nākamajā nedēļā ar 36. panta komiteju strādāt, lai redzētu, kas tad būs šīs lietas, kas jāpiemēro. Jāsaka, ka SWIFT stāsies spēkā februārī. Un no juridiskā viedokļa runājot, jāsaka, ka nav nekādu iebildumu vai barjeru lai jau tagad nosūtītu šo līgumu, kas tika parakstīts 30. novembrī, lai to tagad jau nosūtītu Eiropas parlamentam. Tādēļ šeit man ir jāatsaucas uz to, ka tas ir pienākums. Tas nav. Te mēs nerunājam par savstarpēju uzticību, bet 2018. pants tajā ir noteikts, ka Eiropas parlaments un padome steidzamās vai ārkārtas situācijās var vienoties par laika termiņu. Es vēlētos saņemt atbildi uz šo jautājumu, sakot, ka nav nekādu juridisku šķēršļu, lai jau tagad nenosūtītu, un vislabākais būtu pirms 1. februāra nosūtīt šo prasību pēc piekrišanas Eiropas parlamentam. Jāsaka, kas attiecas uz konfidencialitāti, mums jau tagad um, visas lietas ir atrisinātas, jo te mēs nerunājam tikai par ietverlīgumu ar komisiju, bet Mums ir arī divpusēji starp institūciju nolīgums ar padomi, kas attiecas uz konfidencialitāti un īpaši slepeniem dokumentiem. Eiropas parlaments un šī komiteja ir pilnībā gatava ta, jau tagad saņemt arī pilnīgi konfidenciālus vai īpaši slepenus dokumentus. Paldies! Paldies, jā, paldies par šo precizējumu, jo arī es jau gribēju tagad izdarīt rezumējumu par šiem jautājumiem, jo laiks patiešām ir um, beidzies mums runāt par šiem jautājumiem. Un runājot par pārējais periodu, tiešām nav tā, ka 1. decembris pēkšņi negaidīti sākās. Un es saprotu, ka padome ar komisiju jau tagad ir sagatavojuši šādu pieprasījumu pēc piekrišanas no Eiropas parlamenta. Uh, Um, to norādīja arī šajā juridiskajā kontekstā juridiskais dienests. Vai jūs varētu pavisam īsi atbildēt uz šo jautājumu un vienkārši tiešām apstiprināt mūsu komiteju, ka cik ātri vien iespējams mēs šo pieprasījumu arī saņemsim? Um, uh, Paldies, eh, tā kā Džonatans Valss jau tam piekrita, Es gribētu teikt, ka šis lūgums tiks nosūtīts parlamentam pēc iespējas drīzāk. Jau nākamnedēļ būs sarunas par uh, šī jautājuma tad nosūtīšanas praktisko pusi. Līguma noslēgšanas procedūru, tātad uh, tajā sāks piedalīties arī parlaments. Jebkurā gadījumā tas notiks ļoti drīz. Remark, uh, I, I've said that um, we had, we... Pēdējā piezīme. Prezidentūra jau ir centusies informēt komiteju pēc iespējas plašāk. Mēs jūs informējām gan komiteju kopumā, gan arī eh, sniedzām informāciju atsevišķiem komitejas locekļiem. Es gribētu atgādināt arī eh, uzaicinājumu uz pusdienām, kas eh, jums tika piedāvātas. Es domāju, tas pierāda, ka mēs vēl, vēlamies pilnībā izmantot pēdējās Zviedrijas prezidentūras dienas. Es gribētu, lai mēs šī informācija saņemtu rakstveidā. Es neuzskatu, ka ar šo pietiek. Es neuzskatu, ka neformāli sniegt informāciju nozīmē to, ka parlaments ir informēts. Ja mums ir jāpieņem lēmums, mums ir jādod piekļuvē visiem dokumentiem, par kuriem mums šis lēmums ir jāpieņem tas ir eh, tas, kas mums būtu sakāms attiecībā uz informāciju. Es ceru, ka prezidentūra uzrakstīs vēstulī parlamentam un izteiks šādu lūgumu sniegt savu piekrišanu. Polkungs. Es vēlētos, lai jūs saprastu, ka pašlaik jums šķiet, ka viss ļoti glūdi stājās spēkā vienu diennakti pirms 1. decembra, 30. novembrī. Bet ir jāsaka, ka līdz pašai pēdējai minūtē mēs nezinām, vai mēs panāksim vienošanos ar ASV. Šīs sarunas nebija īpaši vieglas. Kā jau jūs zināsiet, nebija arī skaidrs, vai padome piekritīs tekstam, kas eh, tai tika iesniegts pirmdien. Tas nozīmē, ka mēs nezinājām, ka kaut kas tam līdzīgs notiks. Nākamais. Mēs darīsim divas lietas. Mēs uzskatām, ka komisijai ir jāiesaka padomē, ka tai ir jālūdz parlamenta piekrišana. Paralēli mēs sāksim darbu pie jauna līguma. Tas stāsies spēkā pēc deviņiem mēnešiem, gadījumā, ja jūs dosiet savu piekrišanu. Tas nozīmē, ka mums ir jāveic divas darbības paralēli, un to mēs arī darīsim. Esmu pārliecināts, ka padomes sniegs jums visu jums nepieciešamo informāciju, lai jūs varētu veikt savus pienākumus abās šajās atsevišķajās procedūrās. Tas nozīmē, ka jūs saņemsiet lūgumu sniegt piekrišanu 30. novembra līgumam, un tajā pašā laikā jūs informēs par procedūru padomē. Pirmkārt, vajadzēs iegūt mandātu eh, komisijas sarunām par jauno līgumu. Komisija, kas ir saruna vedējs, jūs pilnībā informēs, kā jau tas ir noteikti līguma 218. panta 10. punktā. Mēs, protams, ņemsim vērā arī to, ka šīs sarunas ir startautiskas. Mums ir vajadzīga vēl viena atbilde. Jūs teicāt, ka jūs gatavosiet priekšlikumu, lai komisija nosūtītu uh, lūgumu tā tālāk, bet sākumā jūs teicāt, ka jūs nevarat tā rīkoties, jo komisija ir atbildīga tad tas nozīmē, ka līdz uh, janvāra beigām nekas netiks darīts. Es, diemžēl, nevaru sniegt jums galīgu atbildi, jo tā ir atkarīga no juridiskā atzinuma, kuru mēs pašlaik gaidām no mūsu juristiem. Taču jāsaka, ka viņu domas ir visnotaļ striktas attiecībā uz to, ko komisija var darīt. Es neizslēdzu, ka viņi teiks, ka darbosies tikai jaunā komisija, bet šo atbildi mēs gaidīsim vēl vairākas nedēļas. Priekšādētāji, es domāju, ka tas aizņems vismaz divus mēnešus. Jebkurā gadījumā parlaments darīs visu iespējamo, lai pieņemtu lēmumu pēc iespējas drīzāk. Es ceru, ka komisija un padome uzskata, ka šis jautājums ir aizņēmis jau vairākus mēnešus. Un tāpēc būtu iespējams pieņemt lēmumu pašreizējās komisijas pilnvaru laikā. Liels paldies jums abiem, bet jūs jebkurā gadījumā paliekat šeit un piedalīsieties diskusijās par nākamo jautājumu. Kolēģi, mums ir vēl palikuši divi nelieli darba kārtības punkti. Cīlās sapratu, tad Folkungs runās par šiem abiem punktiem. Tātad 19. un 20. darba kārtības punkts. Ja jūs gribat pašlaik iet ārā no tāpas, lūdzu, dariet to pēc iespējas klusāk. Okay. Uh, the... Kolēģi, vispirms pievērsīsimies šim punktam. Fula kungam vajadzēja sniegt atbildes arī uz mūsu vakardienas jautājumiem par budžetu 29. pānta darba grupai. Tad, kad jūs runāsiet, es gribētu arī dzirdēt jūsu domas par Lisabonas līguma ietekmi uz tiesas sadarbību krimināllietās un uz policijas iestāžu sadarbību. Bet pavisam īsi par pirmo punktu. 29. Eh, panta darba grupa tika izveidota balstoties uz direktīvu par datu aizsardzību. Tas nozīmē, ka komisijai vajadzētu nodrošināt sekretariātu pakāpojumus. Mēs tur lielu prieku arī darām. Bet šai grupai nav budžeta. Komisija, diemžēl, nevar uh, nodrošināt budžetu, gan jau parlaments to labi zina. Tādējādi nākamo gadu laikā mums būs uh, jādebatē par datu aizsardzības likumiem, mums tie būs jāpārskata. Es ceru, ka mēs grozīsim 25. panta direktīvu un ka šīs izmaiņas būs pietiekami būtiskas. Mums eh, šī direktīva ir jāmodernizē, ņemot vērā izmaiņas. Tagad, eh, kad trešais pīlārs ir gandrīz pazudis, un es šim jautājumam pievērsīšos vēlāk, mums vajadzētu pārdomāt to, vai nevajadzētu kādu instrumentu vai veselu instrumentu kopumu, kas varētu domāt par datu aizsardzības jautājumu komerciālo pusi un arī uh, tiesu pusi. Ņemot vērā, ka 29. panta darba grupai ir jādarbojas, tad ir jāatcerās vēlreiz, ka tai nav budžeta, šī nav konsultējoša komiteja. Tā arī neaizstāja datu aizsardzības uzraugu. Jebkurā gadījumā komisija atbalsta šo darba grupu un tai piešķir to lomu, taču tā nedrīkstētu savus pilnvarus pārkāpt. Es jau savā pirmajā ievadrunā stāstīju, ka līdz uh, pirmdienas vakaram pastāvēja trešais pīlārs. Mums bija arī likumdošanas iestādes, kas piedalījās likumdošanas procesā. Attiecībā uz spēkā esošajiem tiesību aktiem mums vajadzēs izskatīt katru konkrēto instrumentu. Mums vajadzēs domāt, vai šis instruments ir jāgroza vai arī jāizstāja ir direktīva. Attiecībā uz iesāktajiem darbiem jāsaka, ka tie tagad ir pilnībā apstājušies. Tieši tāpēc mums vajadzēs domāt, kādus priekšlikumus sniegt attiecībā uz jauniem tiesību aktiem. Un šajā gadījumā tie būtu direktīvas. Kā jau es teicu, trešais pīlārs gandrīz ir pazudis tā saucamais bijušais trešais pīlārs, jebkurā gadījumā ir ļoti būtisks, ņemot vērā tā juridisko definīciju. Šis bijušais trešais pīlārs uh, balstāts uz ļoti striktiem un īpašiem noteikumiem līgu, līgumā. Tad te ir runa par Dāniju un Īriju un Lielbritāniju. Šeit ir paredzēti dažādi ārkārtas pasākumi un mehānismi. Mēs eh, turpināsim sniegt definīcijas tiesu un policijas sadarbībai, tātad tam, kas ir bijušais trešais pīlārs. Ir jāatcerās, ka šo jēdzienu sekas ir ļoti svarīgas. Šajā pēcpusdienā tiks dot vairāki paziņojumi. Mēs esam uh, jau ilgu laiku gatavojušies Lisabonu, Lisabonas līgumā darbībai. Tieši tāpēc mēs izvirzīsim vairākus priekšlikumus, lai grozītu vai aizstātu trešā pīlāra tiesību aktus. Tas notiks pienācīgā laikā, bet es eh, nevaru jums pateikt, kā tieši. Protams, ar to nodarbosies jaunie komisāri. Jūs ar viņiem tiksieties eh, uzklausīšanu laikā, un jums būs iespēja uzdot jautājumus par eh, šiem punktiem. Paldies! Paldies! Vai ir kādi kolēģi, kas vēlas izteikties? No? Well, you're very convincing. <laughs> Must be nice and quiet after the, uh, the firing squad. Šķiet, ka tagad neviens kolēģis nemaz nevēlas izteikties par ļoti lielu atšķirību salīdzinot ar iepriekšējām debatēm. Attiecībā uz 29. panta darba grupu un tās atbalstu. Eh, vakardien mēs jau paudām eh, uzskatus, ka šī grupa ir jāatbalsta. Ja tā ir tikai konsultējoša grupa tā jebkurā gadījumā spēlē ļoti nozīmīgu lomu, un saskaņā ar jauno līgumu tās loma tikai pieaugs. Es nedomāju, ka mums ir jānogaida līdz datu aizsardzības ietveram, kad tas būs spēkā. Jā, mēs esam atbildīgi par budžetu, taisnība, un jūs nodrošina sekretariātu, bet varbūt šo jautājumu mēs varētu uzdot komisāru kandidātiem uzklausīšanu laikā. Galu galā tā ir politika. Te ir runa par sekretariāta darbības organizēšanu, te ir runa par resursu piešķiršanu. Es domāju, ka mums vajadzētu uzdot eh, šādus jautājumus eh, komisāra amata kandidātei. Vai viņa sniegs savu atbalstu šai darba grupai? Kolēģi, šķiet, ka mēs varam savu sanāksmi beigt. Es vēlētos pateikties vēlreiz Folkungam par to, ka viņš ir ieradies un veltīs mums laiku. Ir paredzēta koordināta sanāksme, tā notiks 2012. Bet pašlaik es varētu šo sanāksmu slēgt.